Chers collègues! Godātie kolēģi, sāksim darbu. Mes chers collègues! Godātie kolēģi, piekdien 7. aprīlī terorisma uzbrukums kāra vienu no mūsu skaistajām Eiropas galvaspilsētām Stokholmu. Šo uzbrukumu veica izmantojot uh, smagu automašīnu, 4 cilvēki gājuši bojā, 15 ievainoti. Nav vārdu, lai aprakstītu tā, šādas uh, barbariskas šausmas. Uh, Es vēlos paust savas eh, skumjas un eh, divas nedēļas pēc tam, kad mēs eh, pieminējām terorismu uzbrukumu Londonā, es aicinu ievērot klusuma brīdi un šodien domāt par mūsu draugiem Zviedrijā. Je vous remercie. Paldies. L'ordre du jour. Šīs dienas darba kārtības projekts var tikt, pie, var tikt pieņemts, ja iebildumu nav. Iebildumu nav darba kārtībai. Līdz ar to uzskatu, ka mēs esam pieņemši darba kārtību. Tālāk ko, priekšsēdētais paziņojumi. Godētie kolēģi, es jūs pārstāvu tad, kad es kaut kur dodos. Tādēļ man jums ir jāziņo par manu uh, došanos uz ministru padomi Maltā. Gribēju tikai jūs eh, informēt par eh, manu līdzdalību neformālajā ministru padomē, kas notika Maltā 25. un 28. martā. Pateicos arī Korikungam, ka viņš eh, tur devās ar mani. Jūsu vēlos ir arī divi valetas paziņojumi pār ceļu satiksmes drošību un par jūras transportu. Par šīm deklarācijām tika diskutēts, tās tika pieņemts arī šajā padomē. Savā uzstāšanās laikā es uh, uh, sparīgi iestājos par mūsu transporta komitejas interesēm un Eiropas parlamenta interesēm. Ministri apņēmās ceļu satiksmes drošības vada ar jūras uh, sat satiksmes jomā strādā daudz, skaidrs, ka ir pieņemts, pieņemts Eiropas orientācijas. Ceļu satiksmes jautājums ir ļoti aktuāls un nopietns. Tas skar visus Eiropas Savienības pilsoņus atgādījumu skaitļus - apmēram 25 tūkst. 26 tūkstoši cilvēki iet bojā uz ceļiem katru gadu, tas nav pieņemami, mūsu eh, ceļi ir jāpadara drošāki. Uh, lai tie nenozīmē bailes vai šausmas ceļu lietotājiem. Un esmu arī pārliecināta par to, ka šis jautājums ir jāskata Eiropas līmenī. Un tas ir fundamentāli svarīgi ne tikai, lai mainītos ar paraugu praksi, bet lai arī harmonizētu ceļu satiksmes drošības noteikumus Eiropas līmenī. Es atgādināju Maltā, ka Eiropas parlaments un mūsu uh, komiteja jau ir pieņēmusi vairākas rezolūcijas par ceļu satiksmes drošību un arī rezolūcijas jūras transporta jomā un piedāvā jums atgriezties pie šīm diskusijām par ceļu satiksmes drošību kādā no nākamajām transporta komitejas sanāksmēm. Es aicināšu arī Žanu Todu kungu. Uh, kurš ir ANO īpašais sūtnis ceļu satiksmes drošības jomā. Viņš tiks arī uzaicināts un viņš arī ziņos par savu uzrunu Maltā. Ar jūsu atļauju es vēlētos, lai transporta komiteja tiešām reāli arī iesaistītos ceļu satiksmes pakotnes diskusijās un aizstāvētu tieši ceļu satiksmes drošības aspektu, lai nebūtu tikai ministru deklarācijas. Uh, paziņojumu, ko pārēksi dažādu balstu pārstāvi, lai arī mēs likumdevēji pieņemam, tad īstenojam savu atbildību un lai mēs izveidotu īstu likumdošanas tīklu un krietni uzlabot ceļu satiksmes drošības stāvokli. Nu, lūk, tālāk mēs nekavējoties sākam ar kopīgajām debatēm, apspriedēm. Eiropas rūpniecības digitalizācija, kā arī 1025-2012 regulas īstenošana. ITRE un IMKO komitejas ir atbildīgs. Mūsu referents ir Telīčkas kungs. Es jūs sveicu un dodu jums vārdu. Pēc tam būs uh, vārds arī Jānu referentiem un citiem deputātiem, kuri vēlēsies izteikties. Uh, par šo konkrēto jautājumu. Protams, debašu beigās es aicināšu arī komisijas pārstāvjus izteikties, lai tiešām mēs varētu uzklausīt Eiropas komisijas nostāju. Vērts jums, Teličkas kungs. Uh, thank you, Madam Chair. Paldies, priekšsādātājs kundze, kolēģi. Es ar prieku izskatīšu abus šos atzinumus kopā, jo tās ir kopīgas debatas un tas uh, atspoguļ arī to darbu, kas līdz šim ir paveikts. Es atļaušos neatkārtot to, kas uh, jau, uh, ko es jau teicu debatēs februārī tikai uh, informēšu jūs īsi par to, ka mēs sadarbojāmies ar ēnu referentiem pie kompromisa grozījumiem un arī uzsvēršu uh, izmaiņas, kas ir veiktas. Pirmkārt, man ir uh, atzinīgi jānovērtē, un tas nav pieklājības pēc vien, ka es to saku, bet eh, es to saku tiešām, tāpēc, ka es tā domāju, es gribētu tiešām atzinīgi novērtēt ēnu referentu paveikto darbu, jo viņi tiešām ļoti konstruktīvā veidā strādāja. Un tas ir pierādījies, jo 200 eh, grozījumus mēs izskatījām stundas laikā kopā ar ēnu referentiem. Tas tiešām bija neparastā ātrim, jo mēs ļoti profesionāli un konstruktīvi strādājām. Uh, Es pieņemu, ka droši vien būs kolēģi, kas būs vīlušies attiecībā uz to, ka nesam nākuši klajā ar veselu virkni iespēju uh, Un tas, kolēģi, ir uh, apzināti. Mums ir pārāk daudz ziņojumu un atzinumu bijis, kuros mēs uh, uzskaitām visas tās iespējas, kas mums ir. Un, um, ja mēs veiktu tādu kā salīdzinājumu, tad varētu teikt, ka mēs eh, iepriekšējā gadsimtā apspriežam tās iespējas, kādas eh, rodas, eh, kad tiek ieviests automašīnas, bet neskatīsimies uz, neskatoties uz infrastruktūru. Tātad mēs pievērsāmies tieši aktuālākiem punktiem, uh, uz to, kas eh, ir tie svarīgākie aspekti, lai tas viss darbotos, un mēs neuzskaitīsim visu to garo iespēju sarakstu, kādas eh, tas viss sniegs. Ļaujiet man atkārtot trīs eh, vai pat četrus punktus, kas ir atspogļot atzinumos un kas ir izmainīti salīdzinājumā ar sākotnējo projektu. Vispirms MVU un jaunu uzņēmumu. Uh, iekļaušana. Zināmā mērā tas bija minēts atzinumos, bet tagad tas ir eh, labāk eh, atspoguļots, eh, labāk ņēmot vērā MVU un jaunu uzņēmumus. Otrakārt, turismu sektors. To mēs skatījām nevis raugoties uz ar turismu saistītiem pakalpojumiem, bet skatījām to daudz plašāk, sasaistot turismu ar transportu. Digitalizācija, standartizācija, tas noteikti radīs uh, daudzas iespējas, un mēs cenšamies parādīt to, cik uh, pievilcīgs šis sektors ir, un pie tā arī strādājam. Trešā izmaiņa ir par darba vietu radīšanas jautājumu un sociālo dimensiju, bet salīdzinot uh, ar tādiem grozījumiem, kas ir iesniegti, uh, un arī varbūt kolēģu uh, viedokli, kas viņiem ir bijis, mēs to esam tā pozitīvi formulējuši. Ja mēs uzdod sev jautājumu, vai mēs uh, vēlamies apturēt digitalizāciju, jo tas varētu, tā varētu ietekmēt darba vietas, bet vai tas ir iemesls apturēt digitalizāciju? Nē, mēs uzskatām, ka tā tas nav. Mēs noteikti turpināsim uh, strādāt pie šiem jautājumiem, bet mums ir uh, Eh, jāpievēršas tiem uh, politikas instrumentiem, uh, kas attieksies uz cilvēkiem, kas zaudēs savas darba vietas, un šiem cilvēkiem būtu jāpievērš īpaša uzmanība, un, kā jau es teicu, mēs cenšamies to visu tādā pozitīvā veidā formulēt. Es domāju, ka nav vērts tagad vēlreiz runāt par finansēm. Mēs visi zinām, kādi ir pieejami instrumenti un zinām, kādas būs nākotnē vēl iespējas. Uh, infrastruktūras izveida noteikti kaut ko maksās, bet eh, tas, eh, kā jau teicu, nav nekas tāds, eh, par ko mēs šeit tā detalizēti runātu. Mēs drīzāk um, atzīmēm to, kas mums jau ir, un uzsveram to, kā to labāk izmantot. Ir viens elements, kas nav atrogļots atzinumos, bet tas ir ļoti būtisks, un tā ir kiberdrošība. Protams, ka jo uh, vairāk digitalizācija ienāks transporta jomā, jo automatizētāk tā būs, jo augstāk būs kiberdrošības riski. Šis, manuprāt, nav īstais brīdis un īstā vieta, kad par to runāt, jo, kā es saprotu, komisija jau minēja, ka kādā brīdī tā nāks klajā ar standartiem kiberdrošības jomā un uh, Tad šo ieteikumu kontekstā arī tiks skatīti transporta sektora jautājumi, pie tā tad atgriezīsimies. Priekšstādātais kundāms un kungi, tas, manuprāt, arī bija tas, kā bija vērts uzsvērt papildus tām debatēm, kas bija februārī, un tas atspoguļo mūsu darbu pie kompromisu grozījumiem, un vēlreiz paldies jums par šo tiešām lielisko sadarbību ēnu referenti. Paldies! Paldies, Tāļičkas kungs! Tagad došu vārdu Pirkinai kundzei. Paldies, priekšsādātājs kundze. Paldies referenta kungam, Raučikas kungam, kā arī visiem ēnu referentiem. Es domāju, ka mums sanāksmē bija ļoti laba gaisotne, ļoti efektīvi strādājām, kā to teica arī referents, un esam nonākuši pie ļoti tāda konsekventa un līdzsvarota atzinuma. Paldies visiem! No EPP puses varam teikt, ka rūpniecības digitalizācijas pātrināšana ir vitāli svarīga Eiropā izaugsmē un nodarbinātībai visās nozarēs, arī transportā un turismā. Uzskatām, ka digitalizācija sniegtu daudz dažādu iespēju transporta nozarēm padarot uh, to ekonomiskāku, efektīvāku un ilgspējīgāku. Uzskatām, ka ir ļoti svarīgi, lai mūsu atzinumā būtu šāda pozitīva attieksme un pozitīvs uh, gars parādītos attiecībā pret uh, digitalizāciju. Mēs esam nobežījušies par to, ka no vienas puses, protams, varētu būt cilvēki, kas zaudētu darbu digitalizācijas dēļ, taču no otras puses tas radītu jaunas darba vietas. Tirgus mainās un darba spēkam tam jāsagatavojas, tādēļ jāinvestē prasmi pilnveidošanā, ņemot vērā to, ka digitalizācija maina pasauli, un mēs Eiropā vēlamies būt šī procesa vadībā. Uzskatu, ka mūsu atzinumā tas ļoti līdzsvaroti un pozitīvi atspoguļojas. Pāris vārdu par standartiem. Es eh, tā sapratu, ka referents jau runāja par nākamo atzinumu, par standartiem. Tādēļ pāris vārdu arī par to. Ļoti svarīgi šajā kontekstā domāt par Eiropas vienoto tirgu, un ļoti svarīgi, lai Eiropa tiektos uz tādiem standartiem, kādus varētu ieviest arī globālā līmenī. Šādi standarti var paredzēt eh, jaunas mobilitātes pakalpojumus un dažādas inovācijas. Uh, Mēs kā tautas partijas grupa uzskatām, ka transporta komitejas atzinumā esam tā konsekventi un līdzsvaroti attiekušies pret standartizāciju. Tādēļ pateicamies eh, gan referentam Teličs kungam, gan arī Jānu referentiem par šo darbu. Uzskatām, ka esam ļoti efektīvi strādājuši. Un uzskatām, ka arī citās komitejās tiks ņemts vērā mūsu sacītais. Dažkārt gan laika grafiks ir ļoti saspringts, ļoti bieži citās komitejās kompromisu sastāda paralēli mums. Un ja mēs uh, nevaram ietekmēt uh, galvenās komitejas darbu, uh, kā atzinuma sniedzēja komiteja, tad tas var radīt sarežģījumus, taču jāņem vērā, ka tā tad ir arī lieldienu brīvdienas un laika grafiks varētu būt diezgan saspringts. Katrā ziņā liels paldies visiem par lielisko sadarbību. Liels paldies! Tagad došu vārdu Olirī kungam. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Dāmas un kungi. Teličs kungs. Mēs esam noslēguši darbu pie tāda ļoti būtiska un aizraujoša darba. Es domāju, ka secinājumi ir ļoti svarīgi. Runājot par nākotnes perspektīvām, eksperti, deputāti no dažādām grupām var ļoti auglīgi diskutēt par Eiropas līmeņa izaicinājumiem. Es piekrītu tam, kā to vairāk kārt minēja Taličkas kungs, ka mēs esam industriālās revolūcijas priekšvakarā, un ja mēs atskatāmies uz iepriekšējām industriālajām revolūcijām, tad mēs varam konstatēt, ka tās skāra ne tikai vienu kādu konkrētu rūpniecības nozari. Industriālās revolūcijas ir ietekmējušas faktiski visas dzīves jomas un mainījušas daudzas ļoti būtiskas ievirzes. Tādēļ mums ļoti atbildīgi jāraugās uz šīm pārmaiņām Eiropas Savienībā un domāju, ka Teličkas kunga atzinums ir ļoti labs piemērs šādai attieksmai. Es vienmēr esmu atbalstījis uh, turisma ideju un uh, pateicos uh, Teličkas kungam par to, ka viņš ir pieņēmis mans priekšlikumus. Uh, Esam minējuši arī radošās uh, nozares, kas mums visiem Eiropas Savienībam var būt ļoti būtiskas. Kopumā uzskatu, ka mums ir ļoti kvalitatīvs atzinums šeit panākts. Par standartiem. Uzskatu, ka mums nepieciešama ļoti vienkārša un skaidra standartu sistēma, kur var ērti un vienkārši lietot, lai izmantotu e-komerciju E, tiesniecību un lai izvairītos no lieka administratīvā sloga. Mums jāpieņem svarīgi lēmumi, gatavojoties jaunajai industriālajai revolūcijai. S un D atbalsta visus priekšlikumus un vēlos pateikties e, gan saviem kolēģiem, gan ānu referentiem un sevišķi Taličs kungam par šo lielisko darbu. Ar prieku sadarbošos arī turpmāk. Paldies! Liels paldies! Tagad došu vārdu Kilonen kundzei. Paldies, priekšsādātāji! Es gribētu pateikties eh, referentam Taličkas kungam par lielisko sadarbību. Kā ēnu referenti, es uzskatu, ka mēs visi esam faktiski viens prāts. Ir skaidrs, ka mums ir jāievieš standarti tā, lai digitalizācija norisinātos pēc iespējas ātrāk. Cits starpā jāpiebilst, ka ir lieliski raudzīties uz to tā visaptvaroši, gan no transporta, gan no turisma viedokļa. Tīri personiski es gribētu teikt, ka transporta un turisma jomā informācija un informātika ir aizvien būtiskāka loma spēlējama Tāpat arī mākslīgais intelekts, mobilās aplikācijas un viedās tehnoloģijas ir ļoti pozitīvi vērtējamas. Taču no otras puses ir jāpaturprātā arī visi aspekti, kas ir saistīti ar datu ievākšanu. Es domāju, ka mēs varam teikt, ka mēs Šobrīd esam tā piesardzīgi noskaņoti Eiropas likumdošanas kontekstā par šo attīstību, jo nedrīkst aizmirst visus aspektus, kas ir ar to saistīti, to starp arī MVU. Jādomā par šo mazo video uzņēmumu finansējumu. Ir daudz dažādu Eiropas finanšu instrumentu, kas pastāv, taču reizē ir ļoti lēni un neefektīvi. Sevišķi MVU kontekstā, kam ir nepieciešama nekavējoša rīcība. Paldies, tagad došu vārdu zaļo grupas pārstāvim. Uh, well, thank you very much, Chair. Um... Paldies, priekšsēdētāji. Jūs droši vien jau um, esat pamanījuši, ka es neesmu Džila Evansa. Uh, viņa kavējas, bet viņa sūta ziņu uh, par abiem šiem ziņojumiem. Digitalizācija Eiropas nozarē Tas ir jautājums, kas ir saistīts ar daudziem izaicinājumiem un arī iespējām, jo īpaši transporta sektoram. Viņi uzskata, ka teksts, kuru Teliškas kungs ir sagatavojis, risinās virkni šo problēmu un izaicinājumu. Un viņi bija priecīga, ka vairāki viņas grozījumi par iespējamām sabiedrības izmaiņām, kas ir saistīts ar digitalizāciju un arī par ilgspējību, ir ņemti vērā. Uh, Raugoties uz Eiropas standārtu atzinumu, viņa uzskata, ka kompromisa teksts ir ļoti labi izlīdzsvarots un viņa priecājas, ka uh, tur ir iekļauti daži viņas uh, uh grozījumi, jo īpaši formulējumi par klimatu pārmaiņām, turismu, uh, multimodalitāti un pieejamību. Tātad viņa gribētu ļoti pateikties referentām un ar prieku pilnībā atbalstīs abus ziņojumus. Paldies! Merci, monsieur Tepā. Paldies, Telora kungam. Es jūs nekādā gadījumā nejauču ar Evansas uh, kundzi. To varu apsvērēt. Tagad um, Maja kundze. Amato kundze, atvainojos, saka runātāju. Viņas šeit nav, vai FDD Mana kolēģe nav ieradusies, taču man arī nav atstājis nekādas norādes, atvainojiet. Labi, tad turpināsim un došu vārdu Wim van de Kamp kungam. Dank u zeer. Ik wil nog even het punt oppakken van. Uh... Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es gribēju pieminēt vēl vienu punktu, ko Virkunenes kundze minēja. Mēs šeit sagatavojam atzinumus, uh, un atbildīgās komitejas jau ir noslēguši savu darbu, un tas man nepatīk, tas ir neapmierinoši, tas nav demokrātiski. Koordinātoru sanāksmē es vēlreiz atgriezīšos pie šī punkta. Es domāju, ka mums vajadzētu mēģināt uh, plānot mūsu darbu uh, tā, lai viss būtu labi saskaņots, jo citādi Eh, mūsu referentam, eh, taču nav īpaši patīkam, ka viņš veic darbu, kurš it kā vairs netiks izmantot. Paldies eh, par šo komentāru tagad demantē. Kundzei vārds. Paldies, priekšsēdētājs kundze, paldies arī referentām un ādu referentiem par paveikto darbu. Gribēju pateikties par to, ka ir iekļauta daļa, kas attiec uz turismu, ko ļoti bieži, diemžēl, aizmirstu, runājot par digitalizāciju vai citām tēmām, kas ar to saistītas. Mūsu komitejai ir šī kompetence, un mums būtu jāstrādā pie šī jautājuma, lai sasniegtu arī rezultātus. Tālāk par akcentu, kas likts uz vairākiem aspektiem, tostarp turismu komiteja orientējas tātad uz jauniem pavērsieniem radošajā industrijā. Tas ir pozitīvi. Tāpat arī jāņem vērā tas, lai būtu atbilstošas normas, kas pielāgotos jaunajām tehnoloģijām. Mēs nedrīkstam izveidot tādus standartus, kas būtu pilnīgi nesaistīti ar reālo situāciju. Uh, Un visbeidzot, kaut arī te runa ir par IMCO kompetenci, es domāju, vienmēr ir ļoti svarīgi uzsvērt eh, to, ka ir jāaizsargā patērētāji arī runājot par ceļojumu dokumentiem, jo šāda veida pakalpojumi ir saistīti ar procesiem, kam ir jānodrošina gana liela caurskatāmība un reizē jābūt arī starp savietojumībai, starp transportam līdzekļiem. Paldies, Dimantē kundzei. Nekavējoties došu vārdu komisijai, kura varēs komentēt kolēģu viedokļus un ēnu referentu viedokļus, kas pozitīvi vērtē Teličs kunga paveikto un slavē viņu tehnoloģiju revolūcija un digitālā revolūcija ir realitāte, ar kur mēs saskaramies, kā mēs varam to īstenot transporta jomā, kāda būtu komisijas nostāja un kā, ko jūs grasāties darīt, uh, kādos termiņos un sevišķi likumdošanas jomā. Digitālā platforma ir aktuāla tēma daudzās valstīs, uh, uh, un dažās no tām ir arī dažādi sarežģījumi dažām platformām. Vai mēs varētu saņemt no komisijas puses atbildes uz šiem kolēģiem, kolēģi jautājumiem? Dodu vārdu Gonzales uh, kundzei. Gonzales kungam. Liels paldies! Jā, es esmu Gonzales uh, kungs no DJ Connect. Nesmu drošs, ka varēšu atbildēt uz pilnīgi visiem uzdotajiem jautājumiem. Uh, Taču es eh, gribētu pateikties eh, deputātiem, kas ir eh, strādājuši pie šiem jautājumiem, pie digitalizācijas un standartu noteikšanas. Mēs, protams, esam uzklausījuši dažādu veidu, veidu kritiku Eiropas Savienībā par to, ka esam ignorējuši atsevišķus aspektus. Mēs gribētu iedrošināt Eiropas parlamenta deputātus par to, ka Mēs eh, neraugāmies uz to tā šauri, bet eh, ļoti visaptveroši, ņemot vērā arī digitalizāciju un digitālās inovācijas, kā arī citas transporta nozares. Eiropas uh, industrijas digitalizācijas uh, inovāt, uh, digitalizācijas uh, inovāciju iniciatīva ietver uh, daudz dažādas rūpniecības jomas un pakalpojumu veidus. Mēs no tā gūstam labumu un ir iespējas nākt klajā dažādiem inovatīviem biznesa modeļiem Eiropas rūpniecībai, lai Eiropas rūpniecība būtu vadošā pozīcijā pasaules mērogā un lai tādējādi veicinātu Eiropas saimnības konkurētspēju. Un līdz ar to mēs esam īpaši koncentrējušies uz uh, faktu, ka mēs esam tādā būtiskā uh, brīdī šobrīd uh, ieguldām ļoti daudz poliņu pētniecībā un attīstībā. Es domāju, ka mēs esam ļoti labā pozīcijā, lai gūtu labumu no šiem darbiem un lai iekarotu būtisku pozīciju arī pasaules mērogā. 27 dalībvalstis un citas dalībvalstis no EFTA parakstīja nesen uh, dokumentus uh, par uh, transporta nozars aspektiem, kas ir saistīti ar šiem jautājumiem un standartizāciju. Es domāju, ka mēs šeit raugāmies nevis tikai šauri šo jomu, bet uz visām transporta nozars dimensijām. Ņemot vērā piedāvātos grozījumus, uzskatām, ka tie saskana ar uh, referente ieņemto nostāju arī par startup jauniem uzņēmumiem, nodarbinātības veicināšanu un jaunu darba vietu radīšanu un tādu pozitīvu skatījumu uz šo jautājumu. Turisms arī, dzen, kā jau tika minēts, ir ļoti svarīga nozara Eiropas Savienībā. Eiropas rūpniecības digitalizācija, protams, kā jau teicu, ir uh, šķērs eh, nozaru aktivitātu, tādēļ tā ietver visas nozars arī turismu. Runājot par standartiem, arī šeit mēs varam apstiprināt to, ka viss, kas ir saistīts ar standartiem, eh, par eh, viedajiem mm, transporta līdzekļiem un tā tālāk, mēs varam apliecināt to, ka komisija ir jau līdz šim atbalstījusi un turpinās atbalstīt rūpniecību un attīstību, standartizāciju, kiberdrošību. Visi šie jautājumi, protams, ir ļoti svarīgi, lai nodrošinātu uzticību šādiem jauniem vidējiem transporta līdzekļiem. Paldies! Paldies Gonzāles kungam par uh, komisijas uh, viedokli, Bimadarkam kungam Jūsu informācijai mēs gan vēl par to runāsim koordinātoru sanāksmē, bet varu atbildēt, ka balsojums itrē būs 24. aprīlī, 24. aprīlī, un IMCO balsojums tika atlikts un notiks mājā, kas mūsu komitejai un sevišķi mūsu referentam sniedz zinām rīcības brīvību, lai izteiktos eh, gan par itri, gan par IMCO atzinumu. Es domāju, ka Tališkas kungs jums ir ļoti plašs atbalsts. Dod var jums. Uh, Paldies, priekšsēdētāji. Jā, es augstī novērtēju to, ka varbūt salīdzinājumā ar to, kāds man bija pirmais iespējas, tomēr tagad komisija mums apliecina, ka automati, automatizēts savienotais transports arī tagad uh, būs uh, kā. Uh, tāds papildinājums, un tiešām ļoti labi, ka ir šī komisijas garantija par to. Tālāk par turismu gribu uzsvērt, ka transporta šis jautājums uh, un turismas CO2 emisija jautājums te cieši sasaistīts arī starp šīm abām, starp abiem aspektiem. Un te arī par kiberdrošību mums nav kompromisa grozījums, bija tikai viens grozījums, bija mans 57. grozījums. Man ir prieks, ka esam saņēmuši tādu, nu, visai lielu atbalstu. Uh, par atzinumu un arī par uh, grozījumiem. Tas arī viss no mans puses. Paldies! Paldies Taličkas kungam! Atgādinu, ka balsojums par šo atzinumu notiks rīt no rīta pulkstens 9.00. Ceru, ka esat savos kalendāros to visu labi atzīmējuši. Turpinām nākamo par um, um, pasažieru reģistru, kas atrodas uz pasažieru kuģiem, vārds uh, Vilbau kundzei. Pēc tam būs vārds ēnu referentiem un, protams, arī aicināšu Eiropas komisiju atbildēt uz visiem šiem jautājumiem. Lūdzu, atbild Bilbao kundze. Liels paldies! Paldies, priekšsēdētāji! Pagājušajā nedēļā jau Strāsbūrā noturējām ēnu referentu sanāksmi, nācām klajā ar pieciem kompromisiem. Četri kompromisi ir saistīti ar datu aizsardzību, kā arī ar lības grozījumu un modeļo Dagilēru no ETP par to, ka e, par šo jautājumu par informāciju. Par to, vai tas ir jā, nu, jāpazuž šī informācija, jāizdzēš tā automāti, automātiski. Tad, nu, arī noturējām konsultācijas ar juristiem, lingvistiem, tad arī vienojāmies par uh, priekšlikumu, kas tiek skatīts šajos četros kompromisos, kur tiek teikts, ka informācija ir jādzēš automātiski, taču uh, bez nekādām uh, nu, bez šīs nevajadzīgā sloga, bez nekāda papildus termiņa. Piektais grozījums, tas uh, sasaucas ar uh, valsts piedarības iekļaušanu, bet uh, joprojām tas ir brīvprātīgi. Kā valsts piedarības iekļaušana atvieglo arī informācijas nosūtīšanu ģimenes piedarīgajiem visiem, kur ir iesaistīti glābšanā kas ir jāveic tātad uzreiz pēc tam, kad notiek uh, avārija. Nu, lūk, uh, tās ir galvenās līnijas, sēnu referentu sanāksme bija ļoti veiksmīga un bija visai liels atbalsts, nu, bet nu esmu gatava uzklausīt arī kolēģis, vai arī šeit mēs varam tad Uh, vienoties. Paldies! Paldies, Bilbao kundze! Vārds Montero kundzei. Muito obrigada, Sra. <clears throat> Presidente, caros colegas. Paldies. Tudo o trabalho. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlos vispirms pateikties kolēģiem, kas ir strādājuši pie šī jautājuma, pie šī ziņojuma. Sadarbība ir bijusi lieliska, kā jau to norādīja arī Bilbao kundze. Ir um, prezentēta, iesūtīta 87 grozījumi, 5 kompromisa grozījumi. attiecībā uz šo elektronisko sistēmu, kas ir jāpieņem un dalību valstīm. Tas garantēs lielāku elastību tieši mazajiem operatoriem nākotnē būs arī jāstrādā pie šī vienotā Eiropas loga. Taču nu, tas vēl nav konkretizēts, esam vēl tālu no kaut kā ļoti konkrēta. 78. grozījums ir mans iesniegts grozījums, kas attiecas uz īsajiem braucieniem, uz īsajiem reisiem, lai būtu atkāpes attiecībā uz informācijas nosūtīšanu šajā konkrētajā gadījumā, piemēram, ja brauciens ir īsāks par stundu vai tam līdzīgi. Tālāk Te ir ļoti svarīgi nodrošināt elastību. Tālāk par šiem grozījumiem desmit minūtes, uh, kad ir jānosūta šī informācija desmit minūtes pēc uh, Uh, kuģa attiešanas. Par to bija arī ļoti liels diskusijas. Mēs joprojām par šo vēl šaubāmies, vai operātori vispār varēs nosūtīt šo informāciju paredzētajā laikā, lai šī informācija būtu korekta. Jo pat ja mēs jā, runājām par digitālu ziņošanas sistēmu, automātisku sistēmu, tomēr būtu jābūt uzmanīgiem. Uh, tieši ar to, lai nu nebūtu informācijas un datu pārklāšanās, atkārtošanās, lai ne, neieviestos kādas kļūdas pirms tiek nosūtīta informācija par pasažieriem. Tālāk saīsinot arī mm, īstenošanas termiņu, tātad piemērošanas termiņu, es piedāvātu 24 mēnešus, kā tas ir 85. Eh, grozījumā. Par visu pārējo jāteic, debats bija ļoti veiksmīgas. Uh, Mums izdevās noformulēt piecus kompromisus, tas viss ir pozitīvi un arī teksts kopumā ir atbalstāms. Paldies! Rikungs. Paldies, paldies priekšsēdētāji. Godātie kolēģi, es vēlos pateikties referentai par šo ziņojumu. Mēs tiešām lieliski sadarbojāmies Kolēģi arī varēja norganizēt vairāk sanāksmes, lai izdiskutētu šos jautājumus. Piekrītu, ka jāizvairās no informācijas pārklāšanās, ir jāreģistrē, reģistrā, jāreģistrē pasažieri efektīvi, un piekrītu arī priekšlikumam par to, ka jādefinē, kuram ir nepieciešams šī, šis vienotais lokus un kuram ir nepieciešama automātiskā sistēma, lai visu informāciju varētu nosūtīt. Diskutējām arī par tehniskiem jautājumiem, bet sociāldemokrāti atbalsta visus trīs kompromisus un piedāvāja tos atbalstīt. Paldies! Merci beaucoup. La parole est à... Paldies, Kilenens kundze, lūdzu. Kiitoksia puheenjohtaja. Lämpimät kiitos. Pateicos. Paldies arī referentei. Paldies arī ēnu referentiem par sadarbību par šo darbu, kas tiešām bija ļoti konstruktīvs. Jāteic, ka ir uh, šie grozījuma priekšlikumi, kas ir izcili un attiecas, piemēram, uz informācijas um, aizsardzību, datu aizsardzību, uz piemērošanas jomu, jo īpaši, kas attiecas uz uh, upju transportu. Ir uh, Nepieciešams, protams, arī komerc izdevīgi risinājumi. Tēlor kungs. Well, thank you, Chair. Paldies, priekšsādātāji. Jā, un paldies jums, Bilbao kundze. Es biju Strasbūrā un referents sanāksmē pagājušu nedēļu, un zaļo vārdā varu ar prieku ziņot, ka mēs atbalstām visus kompromisus, kas tika panākti Strasbūrā. Un mums eh, vissvarīgākais faktors šajā ziņā bija nodrošināt, lai datu aizsardzība tiktu nodrošināta kuģu pasažieriem. Mēs iesniedzām grozījumu, lai nodrošinātu, ka pasažieru datus var izmantot tikai, lai nodrošinātu viņu drošību un ka ar tiem ir jārīkojas atbilstoši spēkā esošajai Eiropas Savienības likumdošanai. Tātad man ir prieks, ka šis eh, aspekts tur ir atspoguļots un es ar prieku gaidu balsojumu, kurā varēsim atbalstīt jūsu ziņojumu. Paldies! Merci beaucoup, monsieur Taylor! Paldies, Taylor kungs! Tagad došu uzreiz vārdu Eiropas komisijas pārstāvim pārstāvēja Labdien, Kopšēckas kundze no DigiMove. Jūs esat paldies, ka esat ieradusies. Lūdzu, jums vārds. Thank you. Thank you. Paldies. Paldies, priekšsādātājs kundze par uh, laipnu uzņemšanu. Labdien visiem! Un vispirms gribētu pateikties uh, referentei un visiem ēnu referentiem par ļoti intensīvo darbu pie šī ziņojuma. Mēs uh, tiešām atzinīgi to novērtējumu, kas ir paveikts līdz šim. Vispirms par to, kas uh, tika teikts uh, par eh, kompromisa grozījumiem, kur ir vērsti uz precizējumu ieviešanu, runājot par datu um, izmantošanu, tad, kad tie ir sniegti. Manuprāt, tā ir ļoti laba attīstība, tātad precizējot šo te uh, izmantošanu, bez liekas kavēšanās ir šis formulējums, un uh, arī tika pausts atbalsts par grozījumiem. Uh, lai izmantotu modernizētākus komunikācijas veidus. Atgādināšu valetas ministru deklarāciju, kur bija klāt arī jūsu priekšsēdētāji pirms divām nedēļām Maltā, un tur arī mēs redzam, ka arī dalība valstis atzīst, ka ir jārod jauni veidi, lai veicinātu uh, informācijas apmaiņu transporta jomā. Īpaši gribu atzīmēt tos grozījumus ziņojumā, kur ir vērsti uz termiņu saīsināšanu, runājot par pasažieru datu sniegšanu. Tātad ir jānodrošina, lai tie tiektu sniegti ātri šie dati, bet mums ir jānodrošina arī, lai tiktu atvēlēts pienācīgs laiks uh, datu pārbaudē, lai tiktu nosūtīti pareizie dati. Uh, Un varbūt vēl viens uh, komentārs, uh, Kilunens kundze, Tailor kungs, jūs atsautāties uz personas datu jautājumu. Tas tiešām ir ļoti svarīgs jautājums. Uh, jānodrošina, lai personas datu um, lietošana tiešām notiktu pilnībā ievērojot uh, personas datu aizsardzības likumdošanu. Uh, tā tik un tā uh, attiektos uz šiem jautājumiem, bet mēs atzīstam, ka Eiropas parlamentam tas vienmēr ir ļoti delikāts un svarīgs jautājums, tāpēc mēs arī pieņemam zināšanai tos komentārus, kurus izteica referenti. Un, um, protams, mēs arī um, sadarbosimies ar jums un padomi, uh, lai uh, censtos. Uh, Uh, pabeigt pasažieru datu un pasažieru drošības uh, trīs jautājumu pabeigšanu vēl mācas prezidentūras laikā. Un uh, es esmu diezgan optimistiska, ka to varēs izdarīt. Paldies! Merci beaucoup, madame. Paldies! Kopčenskas kundze. Jā, pār, pāris reizes atkārtojot, man arī izdodas pareizi izrunāt jūsu uzvārdu. Un tagad atkal Bilbao kundze, lūdzu, referenta. Muchas gracias. Paldies! Liels paldies visām grupām par sadarbību, par konstruktīvo, pozitīvo sadarbību. Pateicos arī visiem uh, citiem, visiem citām personām, kas iesaistījās, uh, lai varētu uh, Uh, izstrādāt tik kvalitatīvu ziņojumu un viegli arī to atbalstīt. Es negribu tagad iedziļināties detaļās par grozījumiem, par kuriem runā ēnu referents sanāksmēs, aprobežojos tikai ar kompromisiem, jo tur bija visvairāk lielākā viedokļa atšķirība. Bet nu mēģināšu atbildēt arī uz komisijas satraukumiem. 17, 18 grozījumi tiks uh, atsaukt, jo paskaidrojām, kādēļ, jo tur ir īsāks termiņš nekā tas tika paredzēts komisijā, lai izskatītu izņēmumus. Uzskatījām, ka trīs mēneši nav pietiekams termiņš, un galvenais aspekts bija tajā, ka šie tad, ja šie trīs mēneši nav pietiekami, bet nu, mēs ne, neiedzināmies jau šajās diskusijās, mēs jau to visu esam atrunājuši ar komisijas. Pateicos arī par viedokli, mēs arī runājām par informācijas nodošanas laiku, mēs saprotam, jā, ka 30 minūtes, kad runājam par informāciju, kas tiek apkopota. Uh, Mm, kas tiek apkopota nekavējoties un automātiski. 30 minūtes mums likās, likā, likās ļoti garš termiņš, iespējams, ja pats reizes ilgs tikai stundu. Un līdz ar to 30 minūtes likās pārāk garš laiks. Nu, tad redzēsim, kā rīkoties, jo ēnu referentu sanāksmē mēs runājām arī par to, vai tad vajadzētu paredzēt 10 minūtes. Uh, Eh, vairums grupu uzskatīja, ka tas nav pietiekami laiks, bet nu, 30 mūsuprāt ir par ilgu. Nu, tad redzēsim, eh, kādu, pie kāda risinājuma nonāksim. Tad arī jāpateicos visiem par ieguldīto darbu. Uzskatu, ka ziņojums būs ļoti labs. Un da, jo daudz ir tiešām darījuši, ļoti daudz, lai tas tā būtu. Liels paldies! Bilbao kundze atgādinu, ka balsojums notiks rīt no rīta 9.00. Un tagad sastais punkts. Regulārās līgas izmantot to roro prāmi atragētas pasažieru kuģu drošas eksploatācijas inspekcijas sistēma. Dominiks Rikē referents, pēc tam vārdienu referentiem, un tad aicināšu arī komisiju izteikties. Pats jums tikai, kungs. Euh. Paldies, priekšsādātājs kundze. Paldies visiem ēnu referentiem. Komisijas uh, programmas uh, ietvaros ir paredzēts uh, koriģēt šo tekstu, kas tā tad groza padomas direktīvu un atceļ otru direktīvu. Un tad runa ir par regulāru satiksmi izmantot roru prāmju un ārkārtas pasažieru kuģi drošu eksploatāciju un inspekcijas sistēmu. Kā jūs zināt, tad eh, šāda veida transporta līdzekļi tiek atvērti ļoti plaši, lai tajos eh, iekrautu preci un uh, kravu. Un ļoti bieži tas rada dramatiskus uh, nelaimes uh, gadījumus. Pāris minūšu laikā var uh, notikt traģēdijas, uh, tādēļ ir jābūt ļoti piesardzīgiem un uh, ļoti konkrēti jānosprauža uh, normas. Bija viena Eh, tikšanās ar ānu referentiem bija 15 grozījumi, un mēs eh, vienojāmies par to, ka kompromisa nebūs, bet skatīsim katru grozījumu atsevišķi, jo katrs grozījums bija pienesums eh, kopējai artavai, un nebija pamatoti to apvienot vienā vai divos kompromisa tekstos. Tātad lēmām tā nedarīt un skatīt katru grozījumu atsevišķi. Šeit runa ir par to, ka jābūt inspekcijai gan ostā, gan arī maršruta gaitā, ka tam jānotiek viena gada laikā, un intervālam nedrīkst, intervāls nedrīkst būt mazāk par pieciem mēnešiem, tā piedāvāja komisija. Tātad um, te runa ir par divām inspekcijām. Mēs eh, piedāvājam četru astoņu mēnešu termiņu. Pēc diskusijām ar interesētajām pusēm, proti kravas pārvadātājiem un ekipāžām. Otrakārt, eh, šajā ziņojumā vēlamies panākt to, lai būtu pastāvīgas prioritātes eh, status eh, šiem transporta līdzekļiem. Ļoti bieži bija problēmas ar eh, gada inspekcijas kvotu aizpildi. Tādēļ jau skatām, ka Roro prāmju un atkrits pasažieru kuģi ir prioritāri, tad tas nodrošina gan kvotu izpildi, gan arī regulāras pārbaudas. Kritērijas, kas attiecas uz drošību un veselību, nebija pienācīgi atrunāts tekstā. Tas ir būtiski acīm redzam iemeslu dēļ, protams, ne tikai pašas drošības un veselības dēļ, bet arī kopējās transporta līdzekļu drošības dēļ. Tas ir ļoti svarīgs jautājums. Tāpat arī ir iespēja veikt atkārtotu inspekciju izmaiņu gadījumos, eh, ja ir tātad eh, jauns prāmis, eh, jaunā vietā ieradies, kas, kur līdz šim nav bijis, tad ir iespēja pārbaudīt vēlreiz. Tas būtu pats svarīgākais, ko varu minēt. Es saprotu, ka neierasti, ka nav kompromisa, bet nu nav tāda vispārīga kompromisa pēc vispārēja pieprasījuma pieprasījumu. Es domāju, ka mēs varēsim skatīt uh, atsevišķu katru kompromisu, uh, katru grozījumu ar tādu pozitīvu ievirzi. Paldies, dod vārdu Montera kundzēm. Paldies, uh, priekš... Paldies, uh, priekšsādātājs kundze. Paldies um, referentam par um, ieguldīto darbu un par diskusijām. Jā, tik tiešām šoreiz kompromisu nav. Jo mēs mēģinājām pārvarēt dažādas domstarpības, kas varēja rasties mūsu vidū un panākt tādu vienprātību. Šeit būtu divi nelieli komentāri. Esam koncentrējušies uz iekļaušanas drošību un uh, to, ka jāpārvar administratīvie šķēršļi. Taču, ja mēs nemainam pašu drošības līmeni, ņemot vairāk, ka ir inspekcijas, kas jau tiek veiktas šajā periodā, tad uh, var iedzētu atrunāt arī dažādus atvieglojumus uh, gadījumos, kad uh, nosacījumi jau ir ievērot, lai nebūtu lieka administratīvā sloga. Un uh, ir arī citi gadījumi, kad uh, vajadzētu paredzēt uh, atvieglojumus, lai izvairītos no dublēšanās. Tātad uh, galvenais uh, mērķis uh, no administratīvā viedokļa būtu atvieglot administratīvo slogu un izvairīt no dublēšanās. Tālāk par inspektoriem. Uh, Eh, tad nu runa ir par to, ka varbūt gan karoga valsts inspektori, gan uzņēmēju valsts inspektori. Karoga valsts eh, inspektoriem var būt eh, nepieciešamā kompetence. Ir arī jāsasaista datu bāzes tā, lai izvairītos no dublēšanās, kā to jau teicu. Uh, Un vēlreiz vēlos pateikties uh, gan kolēģiem, gan uh, referentam par darbu. Paldies, eh, nākamais ņotājs. Gratulálok Réki alelnök úrnak, mint jelentéstevőnek, de ezt nem csak a kollegiali... Paldies! Es vēlos pateikties referentam Rikē kungam par šo dokumentu. Es to nesaku tikai tāpēc, ka esmu līdzdarbojies, bet arī par to, ka esam vienojušies par daudziem jautājumiem, piekrītu arī vairumam priekšlikumu un piedāvāju apstiprināt. Referents eh, ļoti korekti piefiksēja dažādas dublēšanās, esam mēģinājuši tātad iespējami virzīties uz maksimālu efektivitāti. jomās, administratīvajās uh, jomās, kas skar uh, roro prāmis un ātrgaitas uh, pasažieru kuģus. Riska izvērtējuma bāze ir ļoti būtisks aspekts. Tas tā tad būtu tātad pirmā grozījuma būtība. Un es gribētu izmantot šo izdevību, lai teiktu, ka Ungārija, kā plaši pazīstama jūras lielvalsts, pēdiņās eh, arī ir līdzdarbojusies šeit. Paldies! Tagad Vāckiena kundzei. Paldies, eh, priekšsēdētājs eh, kundze. Es domāju, ka mēs varam tik tiešām iet šajā virzienā. Paldies, Teilora kungs! Paldies, priekšsēdētā! Paldies, Rikē kungam! Ļoti labs konstruktīvs darbs ir bijis mūsu ēnu referentu sanāksmē. Mēs pilnībā atbalstām jūsu darbu. Ziņojums ir ļoti īstajā brīdī nāk klajā, jo Eh, ir eh, faktiski 30 gadi jau pagājuši kopš šo dramatiska nelaimes gadījumu, kurā dzīvību zaudēja 193 uh, eh, cilvēkiem. Es domāju, ka ir svarīgi atcerēties šādus uh, traģiskus piemērus un attiecīgi ievīt mūsu likumdošanā nepieciešamās normas, uh, kuras uh, nodrošināt komisiju dalībās, lai izvairītos turpmāk no šādām traģēdijām. Lielas paldies jums par projektu darbu, pilnībā to atbalstu. Paldies Teiloru kungam. Tagad dodu vārdu Vim Vandekamp kungam. Paldies, um, priekšsādātājs kundze. Man būtu viens jautājums Rikē kungam. Es um, tā saprotu, ka ir uh, Parīzes saprašanās memorants par šāda veida ūdens transporta līdzekļiem, vai mēs joprojām darbojamies par, paralēli šim, tad vienā līnijā ar šo memorandu, vai arī mēs ejam citā virzienā. Paldies Vimvadra Kampa kungam, došu vārdu komisijas eh, pārstāvē. Jūs redzējāt jau, ka te runa ir par ziņojumu, kurā ir jāprecizē vairākas lietas. Pirmkārt jau tīri laika ziņā. Intervāls starp inspekcijām ir viens no jautājumiem. Es uh, atsaukšos uz uh, kolēģi teikto par to, ka šis ir pirmšķirīgs eh, ziņojums, kompromisa nav, kas ir retums. Un eh, tātad aicināšu komisiju komentēt to un atbildēt uz eh, jautājumiem, kas ir uzdoti. Paldies, paldies vēlreiz priekšsādātājs kundze. Es arī visiem varu piebiedroties, kas pateicās Rikē kungam par šo ārkārtīgi tehnisko darbu. Visi grozējumi arī apliecina to, cik lielisku darbu padarījis referents, paskaidrojot procesus, kādi ir šeit notikuši, izstrādājot šo ziņojumu. Lai precizētu tehniskos aspektus um, un uh, atbildot uz priekšādātās kundzes jautājumu, par minimālo intervālu starp eh, divām ikgadējām inspekcijām. Rikē kungs eh, teica, ka ir jāsaglabā pietiekami garš laika posms starp šīm inspekcijām. Nu, te mums būtu, zinām, elastība par to, kāds uh, intervāls būtu vislabākais. Rikē piedāvātais uh, ir uh, mums pieņemams. Otrs komentārs, ko minēja Rikē kungs bija par atsevišķiem grozījumiem, kas skāra jautājumu par to, kā traktēt uh, tādas, uh, nu, es negribētu teikt, uh, riskantākas situācijas, kas skar Roro prāvju inspekciju režīmu, vai to vajadzētu kā savietot ar uh, ostas uh, valsts uh, kontroli. Nu, šeit ir runa par to, kā varētu rēģēt Nacionālās jūras administrācijas iestādes. Mēs pilnībā piekrītam jūsu mērķim, ko vēlaties sasniegt, taču uzskatām, ka varētu būt dažādi veidi, kā to sasniegt. Varbūt varētu nedaudz koriģēt formulējumu, un šeit es tieši atsaucos konkrēti uz 17. grozījumu. Nākamais komentārs, ko es gribētu uh, izteikt. Un uh, šeit es uh, ļoti pozitīvi gribu izteikties par grozījumiem. Ir jautājums par uh, datu bāzēs, datu publicēšanu datu bāzēs. Tātad tiek piedāvāts 72 stundas, nevis 24. Mēs ļoti labi saprotam, kādēļ ir šāds piedāvājums. Montero kundze uzdeva jautājumu par uh, šo uh, klases pārcelšanu. Es domāju, ka jautājums, uh, kuru jūs mēģināt ietvert grozījumā, jau faktiski parādās tekstā, tādēļ varbūt, ka nevajadzētu uh, Uh, ņemt uh, vērā šo grozījumu, taču jebkurā gadījumā mēs vēl uh, varam pie tā piestrādāt. Jūs arī runājat par inspektoru kvalifikāciju. Mēs pilnībā piekrītam tam, ka ir ļoti svarīgi, lai inspektoriem būtu nepieciešamais kvalifikācijas līmenis, jo tas ir vienīgais veids, kā mēs varam garantēt minimālo inspekciju kvalitātes līmeni. Es domāju, ka uh, mēs eh, mērķim pilnīgi noteikti piekrītam, taču mēs varētu nepiekrist eh, tam, kā tas ir eh, formulēts šajā kontekstā. Jūs sasaucaties arī uz to, ka ir jābūt sasaistēji starp dažādajām datubāzēm. Es gribētu teikt, ka mēs balstāmies uz jau eksistējušo tā saucamā tatis datu bāzi, taču jautājums ir par jūsu minēto sasaisti. Es domāju, ka tas vēl būtu sīkāk uh, jāprecizē, jo nebūs tādas nekavējošas uh, saiknes starp dažādiem inspekciju režīmiem, taču mēs, protams, ņemsim vērā jūsu sacīto un to, ka drošība ir ļoti, ļoti svarīga jūras uh, transporta nozares joma, tas ir neapšaubāmi. Paldies! Došu atkal vārdu referentam Rikē kungam, kuram lūkšu atbildēt uz Vimvadra kunga jautājumu par Parīzes saprašanās memorandu. Paldies! Jā, es, protams, atbildēšu, es pateicos kolēģiem par komentāriem. Tātad par Montero kundzi sacīto, par uh, šīm uh, piešķirtajām vietām, uz to komisija jau daļai arī atbildēja. Jā, tas jums ir taisnība un tā ir iespēja. Tas nav pienākums. Lūk, mēs te neliksim uh, karogu nostas valstī kaut ko, kas ir tikai iespēja, taču, kas ir svarīgi, uh, ir vēlreiz organizēt inspekciju valstīm un ostām, kuri vēlas šo inspekciju. Tātad tas eh, neuzspiež tiem, kuri to nevēlas darīt, to darīt un ļauj darīt tiem, kuri vēlas šādas inspekcijas. Lūk, nu, par to mēs arī diskutējām jau iepriekš ar Montēro kundzi. Atbildot Zvanda Kampa kungs sacīto, jā, protams, Mēs neejam virzienā, kas būtu pretrunā ar Parīzes vienošanos, bet mēs mēģinam iet tālāk un precīzāk. Bet Parīzes vienošanās elementi ir iekļauti regulā un vēl pat pielikumos tas ir pat svarīgāk. Tieši tehniskajās definīcijās mēs esam atbilstīgi, ir arī atsauce uz Parīzes vienošanos tekstā. Līdz ar to nē, mēs uh, neesam ārpus uh, šīs atver, mēs esam šai satvarā. Un tad atbildot uz komisijas sacīto, jā, es saprotu, ka relatīvi šaubīgi ar 17. grozījumu, jo tas skar pielikumus un tas ietekmēs arī citas regulas, taču gribu norādīt, un noteikti jūs arī jau to zinat, mēs devāmies, lai satiktos ar iesaistītajām pusēm, ar inspektoriem, uh, ja tieši dalība valstīs izsaka šādu precīzu lūgumu, tad tā vietā, lai teiktu, ka uh, nu, 17. grozījums nav īpaši ērts uh, šai regulā un tam būs arī blakus efekti uz citiem tiesību aktiem, es domāju, tas vēlreiz ir jāpārdomā, jo nu, viss ir viens prāts par to, ka. Mm, jā, šādi jautājumi ir prioritāri, un kad notiek šīs drāmas, kā jau atgādināja Telor kungs, uh, tad arī to visu risināt ir ļoti dārgi un paradoxāli, kā tieši šī kūģi, kuri pārvedājas vairāk pasažieru, netiek īpaši ņemti vērā. piemēram, ļaut vienkārši arī kravas kuģiem braukt pirms pasažieru kuģiem, vienkārši tāpēc, ka tā ir viņu kārta. Es domāju, kā tas viss ir jāpārdomā, es nezinu, tas ir pareizi. Arī diskutējot ar dalību valstīm padomē, te jānāk lejā ar savu nostāju, zinu, kādas ir grūtības. Mēs jau to uh, sapratām un redzējām. Bet pašlaik es pieturēšos uh, pie šīs pašas nostājas pat, ja nu, dalībvalsts mainās, maina savu nostāju. Es domāju, ka viņi arī ļoti skaidri izteicās. Un arī visu, ko kolēģi iesniedz grozījumos, domāju, tiks iekļauts tekstā. Un es domāju, ka labā garstāvoklī mēs par šo visu varēsim vienoties. Labi, tad arī paliksim labā garstāvoklī, turpinām. Balsojums notiks rītdien, sākot ar pulkstens 9.00. Pārējiem pie nākamā jautājuma - pasažieru kuģu drošības noteikumi un standarti. Nekavējoties dodu vārdu mūsu referentei Danielai Ajūto lūdzu. Liels paldies, priekšsēdētāji! Pagājušajā nedēļā mēs Strasbūrā pēdējo reizi tikāmies ar ēnu referentiem, arī pateicos viņiem, jo tiešām sadarbība izvērtās ļoti konstruktīva ar ļoti daudz priekšlikumiem. Tālāk, kas attiecas uz kompromisu priekšlikumiem, es mēģināju šos, šajos kompromisos iekļaut svārīgus direktīvas grozījuma priekšlikuma elementus. Tā skaitā arī dažus punktus, kas izrādījās visai kritiski salīdzinot ar citiem. Nu, šo jautājumu vidū iedomājos, ka jūs jau zinat, ka ir problēma ar alumīniju. Uh, alumīnija, kur te atkāpjas vēlas Francija. Šeit es mēģināju arī rast tādu vidutāju nostāju, lai tomēr varētu ņemt vērā pamat principus, un šo principu pamatā ir arī tās, kā alumīnijas arī ir vienlīdzīgs materiāls. Un te gribu izteikties skaidri. Viss šis kompromiss balstās uz šo, proce, šo principu, jo citādi mēs vispār apšaubam šos piesārņojošos materiālus kā tādus, un alumīnijas tāds ir. Te mēs runājam par uh, to, ka šis tātad, materiāls var atstāt sekas, un tad uz tā arī mēs balstījāmies, izstrādājot teksta priekšlikumus. Tālāk uh, par to, ko saka Francija par uh, alumīniju. Nu, Te tiek ņemts vērā arī, protams, Francijas industrija, Francija, kurā ir milzīga kuģu flote, līdz ar to ir nepieciešama lielāka elastība lai varētu piemēroties, pielāgoties direktīvas prasībām. Tad nu iekļāvām kompromisa grozījumā astoņi gadi plus viens attiecībā uz Franciju. Es domāju, ka šīs būtu ļoti lielisks uh, sākuma punkts, lai pēc tam trialogos tad varētu par to diskutēt ar padomi. Tad vēl viens svarīgs punkts Te par laimi arī esam vienojušies ar pārējiem ēnu referentiem, ir nepieciešamība izstrādāt vadlīnijas kuģiem, kas ir mazāki par 24 metriem. Te skaidrs, ka komisija jau strādā. Mūsu iecerē e, nav tagad. Um, jau vairāk kārtot dub, arī um, pavairot startautiskās normas un standartus. Tā nav mūsu iecerē. Bet, kad jau prezentēju dosies, jau to teicu, ka mēs negribām, lai būtu normatīvais tukšums, lai nebūtu nekādas pelēkās zonas. Nē, ne, mēs negribām, protams, dublēt startautiskās normas. Mēs gribam, un mums, protams, ir jāņem vērā šīs normas. Tad vēl viens ir Grieķijas jautājums. Te arī esam vienojušies tur, kur citas dalība valstis jau ir pieņēmušas arī jūras teritoriju definīciju. Citas valstis jau ir uh, um, nopiksējušas attiecībā uz šo savu nostāju, tad par Grieķiju runājot, jā. Šīs grūtības identificēt jūras uh, zonas, jūras teritorijas tikai un vienīgi Grieķijai. Uh, Nu tad eh, vismaz eh, tagad tiks definēti jūras ceļi. Nevis jūras teritorijas, jūras zonas, bet jūras ceļi. Nu te vismaz ir vienprātība, un tas arī, jāteic, ir liels sasniegums jau šajā direktīvā. Un visbeidzot, Eiropas Savienībai aktīvi iesaistoties arī jūras drošības apstākļu uzlabošanai. Uh, Mēs arī sasaistām sociālos jautājumus, darba jautājumus ar drošības jautājumiem. Tie visi ir savstarpēji saistīti un arī viens no otra atkarīgi. Lūk, balsojums notiks rītdien un te vēršos pie kolēģiem, pie politiskajām grupām. Aicinu atbalstīt arī sarunu mandātu ar padomi, lai mēs nezaudētu dinamiku paralēli arī citiem rēfit priekšlikumiem, lai darbs notiktu paralēli. Paldies! Merci beaucoup, madame. Paldies, Ajūto kundze. Aicināšu izteikties dažādiem manu referentiem un vārdu dodu Pulies kungam. Paldies, priekšsēdētāji, pavisam uh, lakoniski no manas puses. Es vispirms vēlos no sirds uh, uzteikt referenti par ieguldīto darbu un arī par atvērtību sadarbībā. Komisijas priekšlikums iet tajā virzienā, nu, kāds jau ir uh, vajadzīgs par direktīvas vienkāršošanu, samazinot kontrols un izmaksas. Uh, Līdz šim tas nav sniedzis pievienoto vērtību drošības jomā, līdz ar to komisijas priekšlikums jau gājušai virzienā, bet noskatu, jā, kā m, mm, referentes paveiktais un citu kolēģu paveiktais arī saskan ar šo nostāju. Es domāju, ka tas arī ir sniedzis pievienoto vērtību vienkāršošanā. Pieci kompromisa grozījumi. Varam pilnībā tos atbalstīt Šajā priekšlikumā ir iekļauti ļoti daudz grozījumi, ar ko nāca klajā vairāki uh, deputāti no dažādām politiskām grupām. Līdz ar to no savas puses varu tikai tiešām uzteikt un pateikties referentēji atbalstu arī sarunu mandātu ar padomi. Rītdien uzskaitu, kā uh, arī šai komitejā būs. Uh, liels atbalsts jūsu priekšlikumam. Pour le groupe Ajala Sander, qui rapporte fini. Ajala Sanders kundze nav ieradusies no sociāldemokrāta grupas. Ertukungs. Zīmēs Ertug. So thank you very much. Um, I've just... Liels paldies. Man tikai viens jautājums. Vai mēs runājam par sadarbības ekonomikas ziņojumu? Nē, es esmu pasteidzies lietām par pa priekšu. Nē, es atvainojos. Gribat tiešām iet skriet uz priekšu. Tātad gribat tiešām ļoti ātri strādāt. Nē, tu kungs, mēs strādājam pie svarīga jautājuma, kas attiecas uz pasažieru kuģu drošību. Runājam par digitālo jautājumu, tagad atgriežamies pie kuģiem. Pasters kundze. Yeah. Good afternoon. Labdien! Liels paldies, priekšsēdētājs kundze! Sirsnīgs paldies referentei, eh, ar kur mums bija ļoti konstruktīvas tikšanās. Eh, es domāju, ka lielākā daļa kompromisa ir pieņemami, bet bija pāris jautājumi, ko mēs vēlējāmies eh, tomēr Uh, skatīt tā konkrētāk. Viens uh, attiecas uz izsolēm, runājot par to, uh, kā tiek skatītas izsoles parlaments, kā, kā pret tam attiecas, jo iepirkums vai izsole, um, tur ir runa par iepirkumu attiecībā uz aprīkojumu, un mēs nevaram atbalstīt otro kompromisu, jo um, iepirkums nav uh, turisma kuģis. Uh, uh, rakstot lietas likumdošanā vajadzētu parūpēties, lai tas viss būtu precīzi. Katrā gadījumā, ja ir uh, šie te uh, certificētie kūģi, ja runa par starptautiskajiem noteikumiem, mēs uzskatām, ka nebūtu piemēroti uh, Um, meklēt šeit tādu Eiropas standartu, jo ir jāatbilst jau starptautiskajam standartam. Tas ir tas, ko es gribēju vēl pieminēt. Patiesībā es jau par to runāju Andrei Frens sanāksmē. Un šī iemesla dēļ, manuprāt, mums ir jāpārdoma šis jautājums, jo tas nav piemērots šajā regulāmā to paredzēt. Runājot par jūras maršrutiem, um, un es par to runāju un aicināju referentu to skatīt, e, jo Grieķija e, runā par jūras maršrutiem, jūras zonām, ir citas dalībvalsts ar salām un citādām teritorijām, kam būs jākvantificē kāds e, jūras reģions vai jūras maršruts. Manuprāt, būtu bijis labāk Jā, šeit tā kā tas ir um, uzrakstīts, tiek izņemta ārā konkrētā valsts un ir tāda vispārēja atsauce. Jā, mēs varam saprast Grieķijas uh, situāciju, bet mums ir arī uh, apvienotās karalistes uh, salas, uh, kas ir tādas kā salu zonas un arī citām dalībvalstīm ir līdzīgas teritorijas. Un par to es arī pajautāju. Runājot. Uh, par sociāliem standartiem darbņēmējiem. Man nav iebildumu pret to, ka mēs uh, uh, paaugstinām sociālo standartu strādniekiem, bet šī direktīva nav īstais likumdošanas akts, kurā par to runāt. Jo šis tehniskais dokuments uh, balstās uz uh, standartiem, kas ir noteikti attiecīgajā konvencijā, uh, um, starptautiskajai uh, darba organizācijai šeit ir uh, zināma nozīme. Un es nedomāju, ka šī ir pienācīgā direktīva, varbūt citi iebildīs, bet mūsuprāt tā tas nav. Un vēl viens punkts, kas atsaucās uz pārobežu glābšanas um, pasākumiem, tur ir tāda atsauce, bet šajā direktīvā runa tikai par iekšzemes pasažieru kuģiem. Uh, Tātad šī nav īstā vieta, kur par to runāt. Šie punkti nav tādi partijas vai politiski punkti, tie ir tehniski punkti, kurus es uh, uzsveru. Bet visā citādi uh, viss ir pieņemams un, uh, kā jau teicu, paldies referentē, bet mūsuprāt vajadzētu paskatīt vēl šos uh, divus vai trīs punktus pirms balsojuma. Paldies! Paldies, Fosters kundze! Pilbāo kundze, tagad vārds jums. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlos pateikties Juto kundzei par ieguldīto darbu. Es galvenokārt koncentrēšos uz pieciem kompromisu grozījumiem, pie kuriem strādājam. Mēs atbalstīsim šos kompromisus. Gribu norādīt, ka ceturtais kompromiss, kas ir saistīts ar alumīniju, Vai tas ir ekvivalents materiāls vai nē, es domāju, ka šis jautājums ir ļoti labi atrisināts ar uh, transponēšanas jaunajiem termiņiem. Tas ir līdzsvarots risinājums, tāds, kas eh, noteikti nākotnē mums ļaus arī atbalstīt eh, šo regulu lielākā skaitā. Nu, lūk, tāda ir mūsu nostāja. Balsosim arī par uh, Uh, grozījumiem, bet galvenais tātad ir šie pieci kompromisi. Merci beaucoup. Paldies, Bilbao kundze, Kilonen kundze, vai jūs vēlaties izteikties par šo jautājumu? Nē. Tad iesim tālāk. Pīter van Dālen kungs. Paldies, priekšsādātājs kundze. Es gribētu šajā sakrā teikt par rītdienas balsojumu šādu lietu. Gribētu pievērst kolēģi uzmanību uz mūsu 39. grozījumu. 39. grozījums eh, faktiski identiskā veidā to iesniedza arī kolēģis eh, kā 40. grozījumu. Ļoti žēl, ka tie nav iekļaut kompromisā. Ar šiem grozījumiem mēs gribētu, lai tradicionālā kuģa definīcija būtu identiska ar 2002. gada 59. direktīvas definīciju. Kādēļ tad mēs gribētu, lai šīs definīcijas būtu identiskas? Pašreizies priekšlikums jau izslēdz visus burukuģus, kas, protams, ir ļoti svarīgi, bet vēl joprojām nav skaidrības par tradicionālajiem kuģiem. Mēs te nerunājam tikai eh, par tradicionāliem pasažieru kuģiem. Ir taču tradicionālie kuģi, kas nekad nav bijuši paredzēti pasažieru pārvadāšanai. Piemēram, kuģi, kas sākotnēji tam nebija domāti un mūsdienās pārvadā pasažieris un bieži vairāk kā 12. Tādēļ mēs gribētu, lai vārds pasažieri vairs neparādītos virsrakstā un būtu vienkārši tikai tradicionālie kuģi. Es tiešām nesaprotu, kāpēc šo ideju neiekļāva kompromisā. Tas taču saskana ar pašai spēkā esošo definīciju, tas saskana ar situāciju, kāda šobrīd ir tradicionālo kuģu nozarē, kas sākotnēji nav vienmēr bijuši paredzēti pasažieriem, bet mūsdienās var šobrīd var pārvadāt uh, vairāk kā 12 pasažierus. Tādēļ pievērš visu uzmanību šiem grozījumiem numur 39 un 40. Un sevišķi referents kundzes uzmanību pievēršu šiem jautājumam, kādēļ viņa nav ņēmusi vērā šos grozījumus. Paldies, Tēlor kungs! Uh, yes, thanks. Jā, paldies, priekšsēdētāji! Nu, visu pēcpusdienu mēs pasakāmies referentiem, bet es gribētu pateikties arī Jāto kundzei par lielisku paveikto darbu un paldies arī pārējiem ēnu referentiem par konstruktīvo uh, un pozitīvo pieeju. Mums ļoti uh, pieņemams ir šī ziņojuma saturs, mēs atbalstām visus piecus kompromisu grozījumus, bet jo īpašs prieks mums ir konstatēt, ka ir iekļauts kompromiss par sociālo dimensiju. Uh, attiecībā uz strādājošiem, kur ir iekļauts arī mans grozījums, kas uzsver to, cik svarīgi ir nodrošināt pienācīgu apmācību un izglītību personālam pārobežu um, ārkārtas un glābšanas operācijās. Es ar prieku gaidu balsojumu. Paldies! Merci, monsieur Taylor! Paldies, Taylor kungs! Tagad došu vārdu Rikē kungam. Paldies! Um, priekšsēdētājs kundze. Es eh, rīkošos kā tipisks francūzis eh, par eh, šo problemātiku. Paldies Ajūto kundzei par alumīniju, gan mums te nevienmēr bijām viens prātis, taču vēršos pie komisijas par to, ka ir vienkārši smieklīgi traktēt šo jautājumu kā ekvivalentu tur ir uh, savi trūkumi, savas priekšrocības, ne par to ir runa. Te tiešām vajadzētu atsevišķu regulējumu. Ajūta kundze nonāca līdz ar to ļoti sarežģītā situācijā. Viņai vajadzēja organizēt uh, jautājumus, kas faktiski nebija organizējami nekādā veidā, jo pats sākotnējais uzstādījums nebija korekts, atbildot uz jautājumu par kuģiem, pasažieru kuģiem, par uh, definīciju. Komisija Parlamentu un ziņotājs nostādīja ļoti delikātā situācijā. Paldies tāpēc Ajūtā kundzei par to, ko viņa paveikusi tādos apstākļos, kādi bija. Ļoti sarežģīta bija situācija. Mēs uh, ceram uz to, ka trilogā varēsim nonākt pie nostājas, uh, kuras uh, pieņems uh, dalībās, uz kurām tas attiecas, uh, to starp manējām. Taču uzskatu, ka šobrīd sākotnēs uzstādījums, ko piedāvā komisija, nav labs. Tādēļ paldies uh, Ajuto kundzei par paveiktajiem puliņiem. Paldies Rikē kungam. Došu vārdu Košinskas kundzei, kas uh, atbildēs uz kolēģu jautājumiem. Paldies vēlreiz priekšsēdētājs kundze. Es atkal vēlos uh, paust vislielāko pateicību visai darba grupai, kas uh, pievērsās uh, šai direktīvai un arī referents kundzei izsaku visdziļāko pateicību, jo jautājums ir bijis eh, tik tiešām ļoti sarežģīts un varbūt pat eh, sensitīvāks nekā daži citi jautājumi. Mēs eh, ļoti pozitīvi vērtējam kompromisu grozījumus un sevišķi tos kompromisu grozījumus, kas skara pārejas periodus alumīnija kuģiem. Es nekavējoties izmetošu izdevību, lai reaģētu uz Rikē kunga sacīto. Atkārtošu to, ko jau teicu iepriekš. Mēs šeit balstāmies uz starptautiskiem zinātnes pierādījumiem, kas saka to, ka runa nav par to, ka alumīnijas ir ekvivalents tēraudam, bet alumīnijas, ja to korekti apstrādā, var būt līdzvērtīgs tēraudam, un to mēs arī vēlamies uzsvērt. Tādējādi vēlamies nodrošināt, uh, to, lai kuģi, kas ir no alumīnija, kādi ir bijuši ir un būs, lai tas notiktu, lai viņi pastāvētu saskaņā ar statautiskajiem standartiem. Tādēļ ir ļoti svarīgi, lai tas tiktu šeit atrunāts. Lielas paldies vēlreiz Ajuto kundzei par sabalansētu kompromisu šajā jautājumā. Tālāk eh, par jautājumu par uh, kuģiem, kas ir īsāki par 24 metriem. Gribētu tikai atgādināt, ka komisija sākus darbu pie tā saucamā mazo kravu kodeksa, kas atrunās uh, iekšzemes uh, pārvedumus uh, un, protams, par starptautiskiem pārvedumiem būs atkal cita sadaļa. Arī šeit es vēlos uh, paust vislielāko pateicību eh, referentē par to, ka šeit ir atrunāti visi jautājumi. Jā, Grieķijai ir tāda izņēmuma situācija, ņemot vērā specifisko geogrāfisko situāciju. Jūras ceļu definīcija būtu jāpieņem. Uzskatām, ka ja mēs ejam tālāk un atveram diskusijas eh, citām dalībvalstīm, kuras eh, jau ir definējušas uh, Eh, šos eh, aspektus, tas radītu lieku kavēšanos. Mēs liek, lieki paildzinātu direktīvas pieņemšanu. Atbildot uz Fosteras kundzes jautājumu par eh, iepirkumu konkursiem. Un tātad par izsolēm, jā, tik tiešām šeit runa nav par kuģiem, kruīz kuģiem, kas brauc gar krastu, bet uh, iekšzemes uh, pārbraucienos uh, situācija ir atšķirīga, tādēļ tas ir jāskat kā daļa no direktīvas. Gribētu atbildēt uz jautājumu par aptvēruma maiņu, ņemot vērā dažādu veidu tradicionālo koģu tipus. Gribētu teikt, ka ja mēs uh, sašaurinām tvērumu un paplašinām definīciju, iekļaujot visus tradicionālos kuģus, arī tos, kas ir pārveidoti par pasažieru kuģiem, tas uh, ļoti ievērojami samazinās direktīvas piemērojamību, un tas varētu novest pie tādas situācijas, kurā kuģi, kas ir pārveidoti par pasažieru kuģiem, vairs uh, nebūs uh, šī tiesību akta ietvarā un attiecīgi nevarēs uz tiem attiecināt šīs drošības normas. Katrā ziņā vēlos pateikties jums visiem. Tāpat kā iepriekšējā direktīva gadījumā, arī šajā direktīvā mēs ar nepacietību gaidām konstruktīvu sadarbību jums un vienošanās panākšanu ar citiem koplēmu pieņēmējiem. Fosters kundze. Jā, vienkārši precizējums. Mēs runājām par iepirkumiem. Uh, izsolēm. Un jūs tikko teicāt, jā, protams, tad, kad izsoles tiek lietotas starptautiskā mērogā, tad tās ir jāveido saskanā ar salās. Vai jūs sakāt, ka uh, vietējā mērogā tās tiek darīts savādāk? Tā vismaz uh, izskanēja, tā es sapratu. Vai uh, es īsti nesaprotu, ko jūs sakāt, vai es pareizi jūs sapratu? Uh, No, I was, I was actually... Nē, patiesībā es jums piekritu, ka arī vietējos braucienos uh, tas netiek lietots uh, turismam. Uh, startautiskie uh, standarti uh, ir spēkā tikai tad, kad tie var tikt izmantot starptautiskos braucienos. Es nezinu, kā lai to pasakā ārpus uh, teritorijas. Nav neiespējami tas, ka uh, Uh, var izmantot uh, to arī starptautiskos uh, ūdeņos. Tā es sapratu jūsu teikto, ka. I'll speak to you when we finished. Parunāsim tad, kad beigsim skatīt šo jautājumu. I, I, I am always at the disposal. Es vienmēr esmu šīs komitejas deputāta rīcībā, ja vēlties kaut ko ar mani divpusēji apspriest. Paldies! Donc, vous avez bien compris. Tātad jūs pareizi sapratāt, ka Koščenskas kundzes eh, durvis eh, ir vaļā, ja jums ir citi jautājumi. Turpināsim un tagad došu vārdu mūsu referentē Jūto kundzei. Lūdzu. <clears throat> Allora, grazie. Paldies, kolēģi, par um, atbalstu. Runājot par komentāriem, atbalstot uz Fosters kundzes sacīto, es domāju, ka komentāri līdzīgi kā iepriekšējo nedēļu, kad tikāmies ar ēnu referentiem. Līdz ar to var atbildēt faktiski tieši tāpat, kā atbildēju ēnu referentiem. Izmantošu šis divu brīdi, lai atbildētu Vandālēnu kolēģim. Es eh, varu paust atbalstu, taču jaunu kompromisu neiekļāvu, jo nebija citu grozījumu par eh, šo punktu, tādēļ nebija nepieciešama nosacījuma, lai izveidot kompromisu. Katrā ziņā atbalsts šeit ir. Nu, tas ir, laikam, būtu viss. Paldies vēlreiz un eh, ceru, ka rīt būs visaptverošs atbalsts. Lielas paldies! Ajūto kundze. Balsošana būs rīt no rīta deviņos. Tagad pievērsīsimies Kilonen kundzes eh, ziņojumam par Eiropas sadarbīgās ekonomikas programmu. Kilonen kundze, vārds jums. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Dārgie kolēģi, liels paldies komisijai, proti transporta komitejai par uh, visām aktivitātēm un par kopējo pozitīvo gaisotni, kāda valda mūsu darbā. Mums ir 150 grozījumu. Tādēļ man jāteic, ka Man kā somietei ir jāsaka, ka pēc ēnu referentu tikšanās varam nonākt pie pozitīviem rezultātiem. Tas tā īsi un lakoniski, lai neizvērstos plašumā. transporta un turisma nozars pakalpojumos kontekstā mēs ļoti bieži uzsveram to, cik svarīgi ir vienlīdzīgi sadalīt šo pakalpojumu tīklu, lai nodrošinātu to, ka lietotājiem ir maksimāli daudz dažādu iespēju un pakalpojumu, kas ir pieejami par dažādām cenām. Un, protams, arī nodarbinātības veicināšana šajās nozarēs ir ļoti svarīgs jautājums. Mums jādara viss iespējamais, lai risinājumi, kurus mēs atrodam, būtu pēc iespējas saprātīgāki, iedarbīgāki, ilgspējīgāki. Neaizmirstot arī tautsamniecības politiku un vides politiku, kas būtu saistīta ar oglekļa pēdu samazināšanu. Es domāju, ka būtu vērts izcelt um, vairākas um, idejas, uh, kas šeit ir izkristalizējušās. Komisijas uh, virzienā komentārs. Vajadzētu veikt uh, nozares izpēti, analīzi un pētīt tātad piedāvāto pakāpojumu klāstu niansētāk, lai izvarītos no tā, ka mēs, eh, ja tā varētu teikt, ārstējam veselu cilvēku. Tātad risinājumi vajadzīgi tikai tur, kur tiešām ir problēmas. Likumdevējiem vajadzētu nodrošināt to, lai būtu vienlīdzīga, visaptvaroša likumdošana, lai garantētu vienlīdzīgu konkurēt spējas līmeni visām pusēm. Šeit runa ir tātad par jautājumiem, kas skar arī nodokļu jomu un normas, kas skar nodarbinātību. Tātad šeit Jautājums skara nodarbinātību un pakalpojumu nozari visos līmeņos. Sistēmai jābūt viedai un tālredzīgai. Mēs aicinām dalībvalstis rīkoties tā, lai tiktu izskausta nevienlīdzīga, negodīga konkurence. Mēs aicinām komisiju spēlēt uh, aktīvu lomu šajā jomā. Tādēļ aicinām komisiju, dalībvalsts un visas iesaistītās puses padzināti diskutēt par šiem jautājumiem, lai nonāktu pie kopsaucē par to, kas tad būtu labākais risinājums. Mums būtu nepieciešama tāda likumdošanas piemērošana, kas būtu derīga visai nozarē kopumā, nevis atsevišķiem sektoriem. Runājot tātad par šo sadarbīgās ekonomikas jēdzienu, es saprotu, ka ir daudz jautājumu, kas varētu rasties. Mums strānu komitējā vajadzētu izvēlēties tādu pozitīvu pieju. Mums jāsaprot, ka Tautsēmniecība attīstās, darba tirgus attīstās un rodas eh, daudz dažādas jaunas iespējas eh, arī tiem cilvēkiem, kam līdz šim ir bijušas grūtības iekļauties darba tirgū. Tādēļ aicinām komiteju būt iespējami tiešāku un precīzāku. Tajā pašā laikā saglabājot nepieciešamo piesardzību attiecībā pret uh, sociālo drošību. Terminoloģijas ziņā mums ir jābūt maksimāli skaidriem. Cost sharing activity - izmaksu pārdal, sadals uh, aktivitātes uh, carpooling, carsharing. Ļoti bieži šie jēdzieni tiek jaukti, taču būtu skaidri jāsaprot, kādu lomu spēlē katrs no šiem aspektiem. Tādēļ aicinām nākt klajā ar maksimāli skaidrām definīcijām. Transporta jomā runājot par sadarbīgo ekonomiku, mums ir jāaptver potenciāls, kāds šeit var rasties, uzlabojot uh, transporta nozares efektivitāti. Uh, tajā pašā laikā risinot problēmas, kas šajā nozarē ir aktuāls - sastrēgumi, piesārņojums, siltumnīcas efekta gāzu problēma. Tādēļ ļoti svarīgi izveidot informācijas apmaiņas sistēmu. tradicionālo transporta līdzekļu nozarē. Mums ir jādara viss iespējamais, lai likumdošanas sistēma ļautu šīs eh, transporta nozares eh, dalībniekiem attīstīties, eh, sasniedzot šos mērķus. Pamata mērķis būtu nonākt pie skaidriem nosacījumiem, uh, un efektīvas transporta sistēmas. Vēlreiz vēlos pateikties visiem kolēģiem par uh, atvērtību un satarbības garu. Paldies arī par uh, priekšlikumiem. Ļoti ceru, ka rīt uh, bez problēmām apstiprināsim šo tekstu. Paldies! Tagad došu vārdu Montero kundzei. Muito obrigada, Sra. Presidente. Liels paldies, priekšsēdētājs kundze. Es pateicos kolēģei Kilinenei par to, kā viņa mūs iepazīstināja ļoti detalizēti ar uh, šo tekstu. Ļoti izsmaļoši bija viņas prezentācija, jo runa ir par ļoti pozitīvu atzinumu, var, salīdzinot īpaši ar uh, pirmajām diskusijām par sadarbīgās ekonomikas programmu. Mēs vienkārši vēlamies precizēt uh, normatīvus uh, noteikumus likumdošanā, vienkāršot vēlamies uh, jau esošo likumdošanu, tad vēlamies vienkāršot, lai visi šie noteikumi tiktu vienlīdzīgi piemēroti visā Eiropas Savienībā. Uzskatām, ka nevajadzētu radīt uh, sarežģījumus šo jaunās ekonomikas parādīšanos. Tas, protams, skaidri skar arī turismu un transportu nozari. Nevajadzētu likt šķēršļu šai ekonomikai, lai to visu varētu savās interesēs tomēr izmantot pilsoņi un uzņēmēji. Šī sadarba ekonomika, kas var arī veicināt jaunu uzņēmumu rašanos, un tas ir ļoti svarīgi šodienas Eiropas Savienībā. Un tad arī vēlējos teikt dažus vārdus par to, uh, ko ir paveicis DG Growth. Par uh, īstermiņa ienākumiem ir 146. grozījums, kur ir šis nošķīrums starp profesionālajiem un neprofesionālajiem pakalpojumiem. Uh, Ir eh, arī noteikts ļoti eh, struktūrās profesionāls dialogs. Cerams, ka arī eh, turpināsim strādāt šajā virzienā, neradot šķēršļus sadarbē ekonomikai. Bet tam visam, protams, ir jākalpo pilsoņiem un uzņēmējiem ar vienlīdzīgiem noteikumiem, lai izveidotu godīgus konkurētspējas noteikumus visiem, jo šie. Uh, jaunie noteikumi būs vajadzīgi arī nākotnē. Ir jāizveido labvēlīga uzņēmē darbības vide ar visu tad vienlīdzību un uh, godīgumu. Paldies, Ertukums! So, thank you very much. Liels paldies! Man jāatvainojas uh, Tapadēls kundzes vietā, jo viņa ietikšanās Bukarestē, un tāpēc es ar prieku prezentēšu viņas pozīciju. Kolēģi, pirmkārt, Tāpadēls kundze vēlas apsveikt referenti Kilonens kundzi par labo darbu pieziņojumu, un jo īpaši par to, ka viņa ar ļoti līdzsvarotu pieeju ir izvēlējusies. Sadarbības ekonomika ir jauns fenomens, bet uh, mums ir piesardzīgi pret to jāizturas, ja vēlamies izmantot pilnīgi tās potenciālu. Uh, um, galīgajā tekstā tiek secināts, ka uh, sadarbības ekonomika dod daudz ieguldījumu uh, ekonomikā, bet ir arī problēmas. Transporta sektorā uh, sadarbības ekonomikai ir iespēja uzlabot, uh, potenciāls uzlabot uh, mobilitātes iespējas, jo īpaši izmantojot pastāvošo kapacitāti un uh, labāk savienojot attālokos reģionus. Uh, Un e, ir arī pieaudzis piedāvājumu spektrs, e, kas ņem vērā e, ceļotāju prasības, bet ziņojumā tiek arī atzīts, ka mums ir vairāk jāpievērš sociālajai dimensijai un tam, vai elastīgās nodarbinātības iespējas netiek mazinātas, jo ir neskaidri noteikumi. Uh, Mēs apsveicam to, ka var rasties jaunas darba vietas, bet ir arī precīzi jāskat šie jautājumi darba tirgū. Vēl viens svarīgs jautājums attiec uz nodokļiem, un man ir liels prieks, ka mums bija iespēja um, apspriest iespēju aplikt uzņēmums ar nodokļiem tur, kur tās uh, gūst peļņu. Uh, ir jāraugās, kur šīs kompānijas darbojas. Un visbeidzot, ziņojumā tiek atzīts, ka sadarbības ekonomika ir ātri mainīgs fenomens uh, un uh, ir jādiferencē dažādas iesaistītās puses, un tomēr mūsu grupa, sociāldemokrātu grupa, uzskata, ka ir e, jāveido atvērts dialogs starp visām iesaistītajām pusēm uh, un dialogs, kas palstīts uz atbilstību. Uh, Paldies. Monsieur Ertug. Paldies, Ertug kungs. Dalton kungs, labdien. Jūs smaidāt, tas mani priecē, un jums vārds lūdzu. Paldies, uh, labdien. Uh, Es arī gribētu pateikties referentei un ēnu referentiem par viņu konstruktīvo darbu pie šī dokumenta, jo īpaši referenti ir bijusi ļoti atvērta sadarbībā ar mums visiem, un tas ir bijis ļoti labi, un šeit ir ļoti daudz labi ieteikumu šajā atzinumā. Bet ir virkne jomu, kurās mēs nevaram atbalstīt kompromisus. Pirmkārt, mēs nepiekrītam tam, ka ir vajadzīgs harmonizēts ietvars sadarbības ekonomikai. Tā ir vienkārši tik uh, daudzveidīga, ir pārāk daudz dažādu sektoru, un tāpēc likumdošana likumdošana būtu jāpieņem pa sektoriem un nevis harmonizētā veidā. Un arī par darba tirgus jautājumiem uh, ziņojums iet par tālu. Jā, vispārīgi uh, tas ir pozitīvi, ir, uh, tam ņemot ir lielāka elastība un viņi var nebūt kāda priekšnieka vērgi. Uh, Viņi var paši noteikt, eh, kad strādāt, kad nē, kad viņiem atvaļinājumu. Tas dod lielākas pilnvaras darbņēmējiem. Tas nav pietiekami atzīts šajā atzinumā. Mēs arī nepiekrītam tam, ka sadarbības ekonomika ir nodokļu problēma, vismaz nevienīgā problēma nodokļu ziņā, jo, kā jau tikko minēja sociālistu kolēģis, ir vispārēja problēma, problēma um, nu, uzlikt nodokļus uzņēmumiem tur, kur viņi gūst pēļņu. Tā ir tāda vispārēja startautisku uzņēmumu problēma. Um, tā nav tāda problēma. Um, um, šajā sadarbības ekonomikā daudz jau vispār nemaz ne, nemaksā uh, nodokļus, jo viņi negūst peļņu, piemēram, Uber. Um, Un tas arī tas, ko gribēju visvairāk uzsvērt šajā ziņā. Mums vajadzētu būt pozitīvākiem par sadarbības ekonomiku. Tas dod lielāku vāru patērētājiem, jo īpaši turismu un transporta sektorā. Un tie ir tie sektori, kur šī dalīšanās ekonomika tiešām ir attīstējusies un kur pasažieri tiešām ir patērētāji. Uh, ja um, pakalpojums ir slikts, tad patērētāji to nelieto. Un, uh, Patiesībā um, dalīšanās ekonomikas pakalpojumu kvalitāte ir daudz augstāk, un tas ir arī labi videi, eh, jo mēs redzam, ka daudzās pilsētās tiek lietotas eh, šīs koplietošanas automašīnas, un tāpēc arī ir vajadzīgs mazāk automašīnu uz ceļiem. Manuprāt, tātad šis atzinums ir pārāk negatīvs, dažus kompromisus mēs atbalstīsim, vispārējo pieeju mēs atbalstīsim, bet, kā jau es teicu, mums ir iebildumi pret dažiem uh, kompromisiem un šo pārāk negatīvo pieeju šim tik ļoti pozitīvajam sektoram, kas var daudz ko sasniegt transportā un turismā nākotnē. Paldies! Paldies! Merci beaucoup, monsieur Dali. Paldies! Rikē kungs! Vispirms pateicos priekšsēdētājs kundze, pateicos Kilinens kundzei par to, ka tiešām ir ieguldīts ļoti liels darbs pie kompromisa grozījumiem, jo mēs to ļoti labi redzam un to arī dzirdējām komitejā. Ir nu, dažādi viedokļi par šo sadarbīgo ekonomiku ir proaktīvi noskaņotie, kuri uzskata, ka pozitīvi elementi ir īpaši jāizceļ, un es arī varētu viņiem pieslieties. Tad ir vairāk tāda piesardzīga tendence, vairākas problēmas, kas tiek minētas, bet nu, tāds vienmēr ir, kad ir runa par jaunu ekonomiku, jo ir trūkumi, ir priekšrocības, citi vēlas vairāk izcelt trūkumus, citi vēlas izcelt priekšrocības. Uh, Un tad, nu, uh, es domāju, ka Kilenins kundze ir paveikusi labu darbu. Ir mēģinājusi izlīdzsverot šīs abas nostājas. Šīs ziņojums, manuprāt, ir ļoti saskanīgs ar to, ko arī es prezentēju un ko pieņēma komiteja par ļoti līdzīgu jautājumu dažas nedēļas atpakaļ. Un līdz ar to tiešām bija ļoti svarīgi saglabāt šo saskanību, konsekvenci, jo tiešām nebūtu loģiski, ja būtu divi dažādi ziņojumi, dažādi viedokļi. Kopumā mana grupa var atbalstīt piedāvāto kompromisu. Nu, kā jau kompromisi, tie ir kompromisi. Neviens nav pilnībā ar tiem apmierināts. Nu, tie ir kompromisi. Un tad viens komentārs, kas man pārsteidza par referentes sacīto, ka viņi nepiekrīt tam, ka sadarbības ekonomika būtu palielinājusi arī tātad šo uzticību starp klients niedzējiem, patērētājiem. Uh, Es domāju, ka šī ekonomika ir palielinājusi tomēr uzticību tirzniecībā. Un tad arī, ka to varētu visu izplatīt arī attālos reģionos, lauku reģionos, kur nav tik labi nodrošināt mobilitātes pakalpojumu, piemēram. Nu, tad, tad referents uzskata, ka tur šī sadarbības ekonomika nevar spēlēt lomu, nu, esmu pārsteigts, jo domāju pretēji. Nu, jā, ir tāds varbūt karēvīgāks tonis eh, šajā ziņojumā mm, attiecībā uz šo ekonomiku, bet, nu, kā teica arī Ertu kungs, jāņem vērā arī, eh, nu, jā, dažādas eh, da, attieksmes nostājas, bet kopumā mēs atbalstīsim šo tekstu. Paldies, Rikē kungs! Es arī uh, esmu līdzreferente Kilonens kundzem. Es no sirds jums pateicos par izcilo darbu. Kādēļ es to saku? Nu, tādēļ, kā pirmais vēstījums šajā ziņojumā ir par to, ka sadarbīgai ekonomikai trūkst uh, regl... Uh, noteikumi, un te es raugos uz Eiropas komisiju, trūkst uh, uh noteikumi šai ekonomikai. Taču šie noteikumi būtu pat vairāk nekā liederīgi no vienas puses, lai varētu identificēt šīs aktivitātes, un te izslēdzam dažas um, tādas oportunistiskas uh, platformas. Visas platformas varbūt pat nav iekļaut šajā sadarbīgajā ekonomikā, pat ja visas iesaistītās puses ir šīs platformas. Uh, Bet, nu, nevajadzētu tēšu liekuļot. Un te es raugos Daltonu kungu. Daltonu kungs runā par ļoti konkrētu piemēru. Viņš runā par Uberu. Daltonu kungs, es uzskatu, ka Ubers ir transporta pakalpojums kas izmanto vienu šo platformu. Tas ir profesionāls pakalpojums, un te ir šī atšķirība, kas jānosaka starp sadarbīgo ekonomiku no vienas puses un tad arī šī pārdals ekonomika. Tas ir pirmais komentārs par šo ziņojumu, Kalinens kundze. Tālāk sadarbīgā ekonomika. Tai ir jābūt uh, pakalpojumu ekonomikai, kas nav profesionāli, lai nebūtu negodīga konkurence ar profesionāliem, piemēram, taksometru jomā un tam līdzīgi ir sociālā dempinga risks. Tur ir jābūt tad šiem pašnodarbinātajiem, bet te nodokļu noteikumi, sociālajie noteikumi nav vienādi, līdz ar to nonāksim ļoti sarežģītā situācijā. Trešā lieta - godētie kolēģi, nebūsim taču naivi. Mēs uh, neizvairīsimies no šo platformu profesionāls izmantošanas, jā, jo jaunieši ir dinamiski un arī tehnoloģijas strauji attīstās. Uh, Jā, nu, diemžēl mēs te ne, nekontrolējam šo tehnoloģiju revolūciju. Tad, nu, ir jautājums par to, kā šīs profesionālās platformas tad mēs redzam pavairojas un ko tad mēs varam darīt. Vispirms es uzskatu, ka ir jānosaka grieztī nodokļu apliekamajiem ienākumiem. Uh, to darām, vai, vai nu izmantojot attiecībā uz katru platformu vai uz nozari. Nevaram iedomāties vienu slieksni visām uh, nozerēm. Visi jautājumi eh, tiek atrisināti šajā ziņojumā, bet nu, te tiešām ir jāstrādā Eiropas likumdošanas jomā un arī Rikē eh, kunga ziņojums iet šajā virzienā. Un noslēgumā gribu teikt, ka transporta komiteja uh, iekļauj šeit izmantotākās platformas, vai tāda būtu automašīnu koplietošana. Un es tiešām varbūt nedaudz pārspēlēju, bet es gribu, lai komisija izvēlētos specifisku pieeju attiecībās transportu un turismu. Jo te pamat jautājums ir par to, kā mēs varam aizsargāt patērētājs, kā mēs uh, Uh, varam nodrošināt šo aizsardzību, un tas ir ļoti specifiski. Es tiešām, tiešām sagaidu, uh, kā tālāk uh, strādās te komisija, un pie, domāju, ka referenti arī piekritīs. Šīs nekādā gadījumā nevar būt ziņojums, kas paliks atvilknēs, un Eiropas komisija ir pienācis pēdējais brīdis, nāk lajā ar risinājumu šiem jautājumiem. Uh, kas ir aktuāli dažādās dalībvalstīs. Nu, lūk, es ceru, ka arī te man Eiropas komisija atbildēs, un tagad turpinam ar ēnu referentiem. Uz Zemesmēkara kungs. Jā, ik, ik ben vēl viens schaduwrapporteur, man ik had graag even... Es neesmu ēnu referents, bet es eh, gribēju jau pieteikties runāt. Vispirms es gribēju teikt, ka uh, ēnu referente Kilonenas kundze un arī ēnu referente ir labi pastrādājuši. Man šis jautājums ir ļoti svarīgs, un tāpēc es pats arī iesniedzu vairākus grozījumus. Man ir prieks, ka tie tika arī iekļauti kompromisu grozījumos. Manuprāt, ir pilnīgi skaidrs, ka dalīšanās ekonomika vai sadarbības ekonomika uh, var veicināt gan uh, Uh, funkcionējošus transporta ekonomiku, gan arī turismu nozari. Tas var būt labi gan patērētājiem, gan arī uzņēmējiem. Es pilnībā piekrītu visiem, kas saka, ka šīs te pelēkās zonas un uh, Sadrumstvotība noteikumu ziņā ir eh, jāapkaro. Tā pašā laikā mums ir jāpiesargās, lai pārāk strikti neierobežot šo te sadarbības ekonomiku. Šīs jomas eh, elastīgais raksturs un pašregulējuma aspekts eh, prasa, lai mēs izvēlētos īpašu pieeju. Jauniem tiesību aktiem ir jābalstās uz pamatīgu analīzi, mums ir jāņem vēlā dažādo nožaru specifika. Mums ir jānodrošina proporcionalitāte, atbilstība normām un arī normu īstenošana. Tas ir mūsu uzdevums, dargie kolēģi, eh, radiet labvēlīgu vidi inovatīviem uzņēmējdarbības modeļiem. Balsojumā tātad mums vajadzētu ņemt vērā to potenciālu, uh, kurš rodas, eh, veidojot spēcīgu sadarbības ekonomiku. Paldies! Tagad demontē kundze, lūdzu. Nansidu. Paldies! Es pateicos referentei, Anu referentiem par eh, šiem kompromisiem kur var būt gan priekšrocības, gan trūkumi. Teksts ir ļoti ambiciozs, rezultāts tiešām ir lielisks. Vēlos izcelt dažus aspektus, jo alternatīvu tām, ka nu, tagad būs šīs uh, reglam, reglamentējošas satvers vai arī ļoti tādi fragmentējoši noteikumi. Mēs negribam tādu Eiropu, kur katra valsts un nozare nosaka sev dažādus noteikumus. Es domāju, ka mums ir jāstrādā pie harmonizēta noteikumu kopuma. Tad arī nevaram atteikties no jau sasniegtām jābūt arī godīgai konkurencei, jābūt tādai nodokļu politikai, kas īsten, kas attiec uz visiem, kas uh, nodarbojas profesionāli, profesionāli ar savu darbību, tad arī drošība. Drošība tradicionālajās nozarēs arī ir sasniegums uh, lai nu, patērētājs tiktu pēc iespējas efektīvāk aizsargāts. Uh, Tālāk arī par um, šīm licencēm. Tas arī ir aktuāls jautājums. Un te arī jāizsargā patērētais. Un tad arī paldies, ka ņēmāt vērā paredzēt arī datu uh, izmantošanu platformu dialogā, lai nodrošinātu lielāku elastību un konkurenci starp uzņēmējiem. Paldies! Krāmerkungs. Jā, ja, Paldies! Es arī gribētu pateikties referentei. Man ir arī daži grozījumi, ko es iesniedzu, un tie arī ir iekļauti kompromisos. Par to gribētu sirsnīgi pateikties. Tas īpaši attiecas, protams, uz trokšņa samazināšanu, emisiju samazināšanu un, protams, arī darba vietām. Bet darba vietām jābūt pieņemamām un tajām, tām ir jābūt arī sociālai dimensijai. Darba vietas darba vietu dēļ tur mums jābūt piesardzīgiem. Un labi ir arī tas, ka dalītā mobilitāte tiek ņemta vērā. Uh, Eh, proti, ka ir jāliek uzsvars uz lietošanu un nevis uz īpašumtiesībām, un lauku reģionos ir iespēja tādējādi nodrošināt labāku mobilitāti. Bet pāris eh, komentāri detalizētāk. Eh, kāds teica, ka darbņēmēji nav vērgi. Es gribētu teikt, ka viņiem nevajadzētu būt vergiem. Un to mēs arī jau uh, pateicām. Mēs ielūdzām šeit a, uh, a, um, smago mašīnu šoferus a, uh, uz šeieni, un bija Rumānijas šoferis, kurš astoņus mēnešus bija braucis Vācijā, Francijā un tā tālāk, gulējis automašīnā. Viņš pat nedrīkstēja doties mājās, kad viņam piedzim pirmais bērns. Uh, un uh, viņš uh, saņēma minimālo Rumānijas augu 233 eiro. Tā, manuprāt, ir modernā verdzība, un tāpēc mums ir jāraugās, uh, lai tas nenotiktu. Mēs nevaram teikt, tādas lietas nav. Mums ir jānodrošina, lai tas nenotiktu, ir jānodrošina, ka, būtu, ka būs kontrols, un, uh, ja nav kontrols, tad uh, likumi ir lieki. Uh, Un tas šeit ir jāņem vērā. Otrais punkts - elastīgs raksturs šiem uzņēmējdarbības veidiem. Jā, un tam ir jābūt inovatīvam biznesa modelim, bet jautājums, kurā virzienā tad iet šīs inovācijas, piemēram, um, pirms divām vai trim nedēļām ARD kanālā bija filma par Ryanair un par to, kā uh, ir attieksme pret pilotiem un kā viņiem maksā. Viņi uh, ir brīv, tad, tad uh, eh, pa, pašnodarbinātie, netiek maksāt nodokļi, netiek maksāt uh, apdrošināšana. Tā nav uh, elastīga inovācija pareizajā, bet nepareizajā virzienā. Mums, protams, ir jāraugās, lai ietvarnosacījumi būtu vienādi, un ja tie ir uh, asociāli, tad uh, konkurence ir nepareiza, un tas ir jānovērš. Tas ir komisijas uzdevums raudzīties, lai tā nebūtu. Es zinu, ka pret Ryanair pilotiem jau desmit gadus uh, tiek vērsts aizdomas, jau desmit gadus komisija uh, par to zina, bet tā nereaģē. Un te man, protams, interesētu šādā konkrētā gadījumā, ko jūs, kā likuma sargātāja komisija, darāt, jo tas nav pieļaujams, tā ir līguma pārkāpšana, tur mums ir jāiejaucas, jo visādi citādi eh, panāks savu tie, kas jūtas virs likuma un paši veido savus eh, darba apstākļus, pasāda darba noteikums, un tad mēs nonākam šādā situācijā, ka darbņēmē ir vērgi, un to taču mēs nevēlamies. Paldies! Paldies, Krēmer kungs! Tagad došu vārdu Nilsona kungam. Eh, Paldies, priekšsēdētāji! Mēs šodien diskutējam par sadarbības ekonomiku. Uh, Zviedrijā man jāsaka, ka e, ir šādas iespējas, e, mums ir e, jaunas iespējas, pateicoties jaunajām tehnoloģijām, un uh, daudz no tām man šķiet tiešām interesants. No otras puses, protams, ir šī problemātiskā puse. Un šajā modelī, manuprāt, ir runa par jaunu uzņēmējdarbības modeļu izstrādi, uh, rašanu, uh, uh, transporta jomā. Nu jā, transporta jomā tas var arī funkcionēt, tas var uh, darboties. Mums vienmēr uh, ir bijuši ļoti nelieli uh, pārvadājumu uzņēmumu, un viņi ir centušies sadarboties dažādās jomās, vienkārši lai uh, ietaupītu naudu, un tas arī ir labi darbojies. Uh, Ehm, tas ir tāds kā līdziepašnieku modelis. Būtīsī, būtībā tas ir sadarbības ekonomikas, ekonomikas modelis, uzņēmējdarbības modelis, un tas mums jau ir diezgan ilgi, un tāpēc mani e, tas nedaudz kaitina, ka tiek runāts par tādu inovatīvu jaunu ekonomikas e, vai uzņēmējdarbības modeli. Un tāpēc Delskundze jau arī runāja par to, ka, protams, pastāv. Um, risks, ka notiek izvairīšanās no nodokļu maksāšanas, e, Ir konsultāciju uzņēmumi, kas konsultē uzņēmums un tad uh, saka, nāciet tad pie mums, jo mums ir jauni uzņēmējdarbības modeļi, ar kur starpniecību jūs varat ietaupīt nodokļus uh, un atteikties no zināmām prasībām, piemēram, uh, arotbiedrību noteikumu vairs netiek pietiekami ievērot. Un tas tiek pārdots uzņēmumiem uh, Uh, kā pievilcīgs uzņēmējdarbības modelis, un šādi riski, protams, pastāv, tad, kad tiek piedāvāti jauni uzņēmējdarbības modeļi. Un es domāju, ka šādā, šādos gadījumos mums ir tiešām jābūt ļoti, ļoti uzmanīgiem. Sī. Paldies, Nilsson kungs! Virkunens kundze, tagad vārds jums, lūdzu. Kiitos, arvoisa puheenjohtaja. Haluan myös kiittää rap... Paldies, priekšsēdētājs. Gribētu pateikties uh, referentei, kura ir paveikusi ļoti labu darbu kopā ar ēnu referentiem. Viņai ir izdevies apkopot ļoti daudz idejas kompromisos, un par to jau arī dzirdējām tikko debatēs, bet es gribēju tikai pateikt, ka nav realistiski uh, Uh, iedomāties, ka mums varētu būt viens vienots likumdošanas ietvers sadarbības ekonomikai, jo uh, tā aptver tik daudz dažādas jomas, uh, ka šeit pieejai vajadzētu būt specifiskai pa katru uh, sektoru, proti šeit mēs runājam par transportu, par restorānu pakalpojumiem vai dzīvokļu īru, un nevar tādu ietvaru izveidot, kas nosaktu visas šīs jomas. Šeit nav iespējama tāda vienota likumdošana. Uh, Šobrīd eh, dalībvalstīs arī ir ļoti atšķirīga situācija, piemēram, kā var noīrēt eh, uz eh, īsu laiku dzīvokļus. Un ir arī problēmas, kas ir uh, saistītas ar uh, sadarbības vai dalīšanās ekonomikas uh, pakalpojumiem. Es domāju, ka mūsu mērķim vajadzētu būt Eh, tādam, lai vienotajā tirgū būtu vienādi noteikumi, vienalga vai pakalpojums tiek sniegts tiešsaistē vai reālajā eh, dzīvē. Eh, nevar būt tā, ka tikai tāpēc, ka dalībvalstu likumdošanas ir atšķirīgas, un ja mēs runājam, piemēram, ar Uber, tas tikko tika pieminēts, Jā, tad, protams, dalībvalstīm vajadzētu uh, raudzīties, uh, kāda ir viņu pašu taksometru likumdošana. Uh, Un tur vajadzētu um, nodrošināt uh, jaunus konkurences veidus šajos tirgos, kurus ir pavērus digitalizācija. Protams, nav godīgi, ja uh, vienai daļai, proti šiem vecajiem sektoriem, ir ļoti smagnēja likumdošana un strikta likumdošana, un šai jaunajai daļai, jaunajai e, ekonomikai nav nekāda regulējuma. Tas nav godīgi. Bet ir labi, ka komisija ir šīs te vadlīnijas. Tas ir pozitīvs sākums tam, ka dalībvalsts varētu dot vairāk attīstības iespējas šīm jaunajām kompānijām, jo mēs esam uh, daudz investējuši internetu savienojumos Eiropā, un tagad ir daudz jauni uzņēmumi, kas uh, Uh, plaukst un zeļ, balstoties uz šo te digitalizāciju. Un ir arī pilsoņi, uh, kas labprāt izvēlas šos pakalpojumus. Tie ir populāri pakalpojumi un arī ļoti efektīvi un pievilcīgi, bet, uh, lai tas darbotos, katrai dalībvalsts ir jāizvērtē pašai sava likumdošana, lai atstātu vietu inovācijām un ļautu tām attīstīties tas nav realistiski, ka varētu būt viens vienots ietvers sadarbības ekonomikai. To vienkārši gribēju paie, pateikt. Mums vajadzētu šeit izvēlēties eh, pieeju katram sektoram atsevišķi. Virkunens kundz, paldies! Tagad pievēršos uh, Eiropas komisijai. Tātad uzklausīsim no komisijas puses tā nebūs Vananenes kundze. Jūs esat Vananen kungs no uh, eh, DigiGrow, no komisijas. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es arī gribētu pateikties uh, visiem deputātiem, kuri šeit izteicās. Manuprāt, šīs diskusijas bija ļoti bagātīgas eh, un sniedza uh, daudzus svarīgus aspektus šajā diskusijā. Kā jau daudz deputāti uzsvēra, komisijas paziņojums uzsvēra to, ka mēs uzskatām, ka ir diezgan liels potenciāls sadarbības ekonomikai un ka mēs uzskatām, ka šajā posmā, kad visa šī joma strauji attīstās, uh, uh, nav īstais laiks pieņemt likumdošanu, bet uh, mums vajadzētu drīzāk precizēt noteikumus, kādi pastāv Eiropas uh, līmenī, un aicināt dalībvalsts pārskatīt savus noteikumus, lai visiem uzņēmumiem būtu uh, vienāds spēles noteikumi, vienāds izējas punkts, ja tie piedāvā vienu to pašu pakalpojumu. Protams, uh, um, pilsoņiem, kas uh, sniedz pakalpojums vienu otram, šeit varētu noteikt sliekšņus, lai nošķirtu profesionāļus no uh, privātiem pakalpojumu sniedzējiem. Kā jau daudz deputāti atzīmēja, komisija turpina darbu šajā jomā, un mums ir tāds ļoti konkrēts projekts par turismu un uh, nakšņošanas sektoru. Uh, kur mēs cieši sadarbojamies ar dažādām iesaistītajām pusēm un skatām šos te jautājumus, un komisija dažādos ģenerāldirektorātos arī pēta šo jomu, jo tā ļoti strauji mainās. Un mums ir uh, desmit dažādi pētījumi, kas būs pieejami uh, vēl 2017. gada gaitā, un kas mums palīdzēs uh, precizēt uh, politikas, kas būtu balstītas pierādījumos, pieredzē, attiecībā uz sadarbības ekonomiku. Mēs turpināsim uzmanīgi uh, vērot attīstību un uh, nodrošināt to, lai Eiropas noteikumi, kas šobrīd ir spēkā, tiktu arī piemērot dalību valstīs. Paldies! Merci. Paldies! Bet uh, es uh, nedzirdēju par to. Jā, šodien jūs sakāt, ka jūs vēlties šīs lietas nodalīt, kā jau tas tika minēts, tātad profesionālie pakalpojumi, eh, proti visi šie te jautājumi, par ko es tikko runāju. Tātad eh, ļoti šie reglamentētie uh, pakalpojumi un nošķirt no otras puses sadarbības ekonomika. Es gribētu zināt, kāpēc Eiropas komisija uh, kas saprot un redz, ka uh, šie jautājumi aktīvi attīstās un rada milzīgas problēmas uh, dažādās dalībvalstīs, kāpēc Eiropas komisija beidzot uh, nepieņem lēmumu domāt par tiesisko ietvaru, jo vairāki to pieminēja. Kāpēc šobrīd jūs necenšties uh, Uh, jau anticipēt, uh, redzot, ka šī joma strauji attīstās? Kāpēc jūs nesākat jau domāt par likumdošanas uh, noteikumiem? Jo ja mēs sadarbības ekonomiku ja mēs to um, nedarīsim laicīgi šo regulējumu, tad vēlāk būs ļoti grūti uh, Eh, kaut ko mainīt. Kāpēc eh, jūs nesākat jau likumdošanas darbu, lai dotu tādu labu ietvaru šai attīstībai? You, Paldies, priekšsādātājs kundze. Komisijas um, argumenti uh, strādājot pie šī te paziņojuma bija tādi, ka sadarbības ekonomika uh, ir ļoti atšķirīgi dažādos sektoros, tā strauji mainās, jauni uzņēdarbības modeļi parādās, vecie pazūd, un mums bija sajūta, ka eh, pietiekama pamata nav šobrīd komisijai censties ieviest kaut ko, kas eh, varētu attiekties uz, attiekties uz dažādajiem uh, eh, sektoriem un uzņēmdarbības modeļiem, kur uh, darbojas sadarbības ekonomika. Mūsuprāt, tas bija pāragri eh, tagad sākt par to domāt. Eh, vismaz tad, kad bija tika pieņemts sadarbības ekonomikas paziņojums. Un mēs apņēmāmies eh, cieši sekot situācijas attīstībai, lai redzētu, ka, kā šie uzņēmē darbojas modeļi un kā tirgus attīstās. Tas arī ir tas, ko mēs šobrīd darām. Un, protams, balstoties uz visiem pētījumiem, uh, un uh, konsultācijām ar iesaistītajām pusēm, kur šobrīd notiek, mēs situāciju pārskatīsim. Tātad pēdējais jautājums, jo man šis jautājums ir ļoti svarīgs, jo tā ir nākotnes ekonomika, un es negribu, lai transporta komiteja tad būtu tā, uz kuru rādīs ar pirkstu, ka mēs neuzdevām pareizos jautājumus, jo visi kolēģi uzdeva ļoti labs jautājums. Tātad jūs sakāt, ka šobrīd mēs neko nedarām, jo mēs nevēlamies bremzēt šo attīstību, šo ekonomiku. Pasakiet man šodien, vai eh, komisijai jau ir atvilknēs pētījumi, jo Virkanens kundze jūs ļoti labu jautājumu tikko uzdevāt, eh, sakot, ka ir jāizvērtē, vai jums ir eh, pētījumi, kādā situācijā mēs atrodamies, runājot par pētījumiem. Un pēc tam uh, es, kā uh, transporta komitejas priekšādātāji, arī gribētu saņemt šos pētījumus. Lūdzu, pastāstiet, kādā situācijā uh, mēs esam. Jā. Priekšsēdātais kundze, es jau teicu, ka vairāki komisijas ģenerāldirektorāti šobrīd veids vai ir pasūtījuši dažādus pētījumus par sadarbības ekonomiku. Un kā tas ir attiecībā uz šiem pētījumiem, tie uh, aizņem zināmu laiku, bet komisija visus pētījumus uh, publicē tiešsaistē, tik līdz tie ir pabeigti. Un ir pabeigts viss attiecīgās procedūras. Tātad diezgan daudzi pētījumi būs pieejami šogad, un uh, tas attieksies arī uz transportu jomu. Bet uh, tie vēl nav pieejami, tie būs pieejami tad, kad tie būs gatavi. Krāmera kungs, ļoti ātri lūdzu. Jā, es uzdevu jautājumu, uz kuru jūs neatbildējāt. Es runāju par to, ka divas trešdaļas Rainer pilotu uh, nav ar pienācīgiem darba līgumiem. Tas astoņus gadus tiek izmeklēts, bet nav nekāda rezultāta. Komisija nesaka ne jā, ne nē. Ko jūs darāt un kāpēc jūs neko nedarāt? Tas ir jautājums. Ne. Mm, that... Iemesls, uh, kāpēc es uh, nepieskāros šiem jautājumam savā atbildē, bija tas, ka tam nav tiešas saiknes ar sadarbības ekonomiku šim jautājumam par Ryanair pilotiem. Un tāpēc es domāju, ka tie pētījumi, kurus mēs uh, šeit uh, veicam, tie tieši attiecas uz sadarbības ekonomiku. Merci beaucoup. Paldies komisijas pārstāvjiem. Tagad turpināsim. Es eh, lūdzu Kilonēnas kundzei uh, noslēgt, ja es lūdzu jūs noslēgt, jo rīt deviņos būs balsojums. Voilà, la parole est à vous, madame. Lūdzu, jums vārds, Kīlonens kundze, noslēguma vārdiem. Jūs kā referenti varat noslēgt šis debatas. Toivon kyllä sydämestäni, että jokainen vielä... Lielas paldies, priekšsēdētājs kundze. Es ceru, ka jūs eh, iepazīsties ar eh, šo kompromisu priekšlikumu, ko izstrādājām ar eh, ēnu referentiem. Uh, jo mums izdevies vienoties par eh, diezgan pozitīvu vērtējumu sākumu punktu. Mēs uh, esam sapratuši gan kāda tad ir tā slimība, gan kādas zāles būtu vajadzīgas šo slimību ārstēšanai. Mēs šeit negrasāmies eh, tieši ietekmēt uh, normu izveidi vai visu normēt. Mēs gribētu tādu visaptverošu tirgus pieeju īstenot, respektīvi dalībniekiem ir jāvar virziet uz priekšu savus uzņēmumus. Es no savas puses varu teikt, ka, manuprāt, mums vajadzētu izveidot tādu kā instrumentu kopumu vai tādu kā aptieciņu, kas varētu kalpot kā atbalsts dažādās ārkārtas situācijās, kad kāds savainojas vai kā citādi. Uh, Proti mums uh, jāvar risināt uh, dažādas uh, problēmas, kas varētu rasties, un risinājumiem jābūt jau gataviem iepriekš. Tā, lai ik viens varētu izmantot iespējas, ko sniedza šāda virzība, un lai neatkārtotos pagātnes kļūdas. Es domāju, ka mums eh, visiem vajadzētu saprast to, ka tas nenozīmē, ka mums eh, jāizvēlas tāda pieeja, kurā mēs vienkārši kopētu to, kas jau pastāv. Kolēģis Dātons uzdeva jautājumu. Nu, es, eh, kā jau teicu, esmu no Somijas, taču tas nenozīmē, ka es automātiski esmu pesimiste. Nē, es esmu optimiste un domāju, ka mums ir jāvirzās uz priekšu. Liels paldies! Eh, atgādināšu, ka balsojums par eh, šo ziņojumu ir mūsu balsojuma darba kārtībā, un balsošana būs rīt no rīta deviņos. Tagad turpināsim darbu un pievērsīsimies eh, priekšlikumam par interneta savienojamības eh, veicināšanu vietējās kopienās. Eh. Mūsu kolēģi, kolēģi Tapardēl kundze diemžēl nevar ierasties un atvainojas, tādēļ viņu pārstāvēs kolēģis. Paldies, priekšstādātājs kundze. Man vēlreiz jāatvainojas tāpardēl kundzes vārdā. Iepazīstināšu jūs viņas vārdā ar šo jautājumu. Internets savienojamība ir viena no galvenajām Eiropas Savienības prioritātēm veiksmīgai ekonomikas darbībai. Brīvs, drošs un vienkārši pieejams internets ir ļoti svarīgs. Šajā kontekstā interneta savienojamība vietējās kopienās, bezvadu internets cieši sasaistās ar komisijas mērķiem izveidot uh, brīvu digitālo tirgu un piedāvāt bezmaks, bezvadu internetu visā Eiropas Savienībā. Mans mērķis uh, bija šāds. No nu, vienas puses nodrošināt to, lai bezmaksas bezvadu internetu ieviešana būtu pieejama arī transporta pakalpojumos un turisma objektos. Tādējādi piešķirot uh, vairākas uh, uh, iespējas vietējām kopienām uzlabot turisma takas un turisma attīstību kopumā. Piekļuva internetam var um, uzlabot uh, turisma objektu pievilcību un nodrošināt arī lielāku drošību ceļotājiem. Taču, ņemot vērā komisijas piedāvāto formu un ierobežotos līdzekļus, kas ir veltīti šiem mērķim, šeit mēs varam to traktēt vairāk kā tādu PR soli jānodrošina tas, lai visas iesaistītās puses tiešām gūtu labumu no tā arī iedzīvotāji. Ja mēs vēlamies, lai ES tiešām sniegtu labumu iedzīvotājiem, tad mums jārīkojas viedi. Mums jāiet tālāk par šo reklāmisko pīhāru soli. Tam ir nepieciešams investīcijas. Un šeit es gribētu aicināt visus kolēģus atbalstīt grozījumus, kas pieprasa, lai komisija pie, palielinātu piešķirtos līdzekļus šim mērķim. Kvalitāte pieprasa nopietnas investīcijas. Sarunās mēs uzsverām arī to, ka ir ļoti svarīgi, lai būtu labs geogrāfiskais līdzsvers interneta piekļuvas punktiem. Bezmaksas bezvadu internetu piekļuvas vietas eh, jāizveido tur, kur tās tik tiešām ir visnepieciešamākās dalība valstīs, gan pilsētvidē, gan lauku teritorijās. Programmas eh, šajā gadījumā jāveido tā, lai tās būtu konkurētspējīgas. RDF eh, programma sinerģija arī ļoti svarīga. Paldies! Došu vārdu Virkinens kundzei. Jā, paldies, priekšsēdētājs kundze. Es gribētu arī cen pateikt, es referentei un ēnu referentiem ir ļoti svarīgi, lai tik tiešām būtu šī savienojamība veicināt vietējās kopienās digitālās Eiropas mērķu sasniegšanai. Un Tostarp tātad arī bezmaksas bezvadu internetam jābūt pieejamam sabiedriskajās vietās. Daudzos reģionos eh, Eiropā mums jau ir ātras un uzticams, eh, ātri un uzticami interneta savienojumi, un tas ir bijis eh, veiksmīgs solis arī no investīciju viedokļa. Privātie uzņēmumi arī tajā ir iesaistījušies. Domāju, ka tā jārīkos būtu mums visiem nākotnē jānodrošina pirmkārt jau ir uh, efektīva konkurētspēja. Nevajadzētu izveidot uh, struktūras, kas uh, pārklātos tajos reģionos, kur struktūras jau pastāv. Pa, pastāv. Bezvadu pieslēgumi un mobilie dati ir divas dažādas lietas. Uh, Ir valsts, kurās vairāk izmanto mobīlos datus, un tur tik daudz nav varbūt bezvadu interneta pakalpojuma. Tādēļ tas būtu jāņem vērā. Protams, ir ļoti svarīgi arī veicināt investīciju, investīciju piesaisti šajā jomā, lai nodrošināt to, ka cilvēki, kam nav tik laba piekļuva internetam, sevišķi sabiedriskajās vietās, varētu piekļūt šiem pakalpojumiem. Tam Es piekrītu un eh, tajā, ko atstāstīja referentes eh, pārstāvis, mēs varējām dzirdēt to, ka ir svarīgi veicināt to eh, dažādās vietās, kā piemēram populāros turismu objektos vai transporta mezglos, sabiedriskajā transportā un citur. Es domāju, ka šī ir tā nozare, uz kuru mums būtu jākoncentrējas katram komitejai. Vēlos pateikties referentei, ānu referentiem. Paldies par lielisko sadarbību. Liels paldies, Viktinēns kundze. Tušnies kungam tagad došu vārdu. Paldies, um, priekšsādātājs kundze. Vispirms uh, es gribētu pateikties uh, referentei par uh, sadarbību un ļoti konstruktīvo darbu, izstrādājot uh, kompromisus. Es gribētu pievērst jūsu uzmanību vairākiem aspektiem, kas, uh, manuprāt, uh, rada grūtības nākotnē. Un pirmkārt jau runājot par programmas izplatību un piešķirtiem līdzekļiem. Šie ir divi saistīti jautājumi. Jautājums ir par to, vai ir jēga paplašināt šo programmu, ja ir tik maz līdzekļu, jo pēc tam aptvērums jau var mainīties. Kā mēs varam to ietekmēt? Es domāju, ka mūsu komitejas kompetenču ietveros būtu liederīgi koncentrēties uz sabiedrisko transportu un turisma objektiem. Būtu ļoti liederīgi ietvert uh, atsevišķus uh, transporta mēslus un bezmaksas publisko tīklu varētu ieviest tieši tur. Tas varētu veicināt turismu, turistu piesaisti un attiecīgi veicināt konkrētās vietas, pilsētas vai laukteritorijas attīstību. Sabiedriskajā transportā varētu arī to nodrošināt uh, un to var sasaistīt ar sabiedriskā transporta cenu. Uh, jautājums gan ir ļoti sarežģīts, jo te runa ir par iespējām nodrošināt uh, internetu pieslēgumu. Runājot par uh, piešķirtajiem līdzekļiem, ir skaidrs, ka mēs nevaram sagaidīt milzīgu ietekmi uz savienojamību Eiropā. Te runa vairāk ir par tādu papildu programmu, kas var kalpot kā iniciatīvas programma un kas var uh, uzlabot savienojamību lokālā līmenī, koncentrējoties uz eh, sabiedrisko transportu un turismu objektiem, kā jau to teicu. Taču tas nevar kalpot kā arguments, lai, papil, lai lūgtu budžeta palielināšanu šai programmai. Kopumā budžeta palielināšana mums eh, šai, šīs programmas kontekstā sagādā grūtības, jo nav skaidrs, kādus resursus tad varētu izmantot, lai palielinātu budžetu šai programmai, un nosacījumi, kā izmantot šos finanšu resursus, arī būtu skaidri jāatrunā, lai nekonkurētu ar privāto sektoru, kā to minēja arī kolēģi. Mēs ar savām ambīcijām mums nevajadzētu um, uzreiz iekļaut maksimālos uh, ātrums un nekādā ziņā nevajadzētu apdraudēt arī privāto nozari. Ir gadījumi, kad uh, šādi risinājumi nav interesanti vai rentabli. Tādēļ ir svarīgi par to domāt jau saulaicīgi. Ir skaidrs, ka mēs uh, uh, visur nevaram sagaidīt maksimālu interneta pieslēguma ātrumu. Tādēļ varbūt nospraust maksimālos griestus nav īsti liederīgi. Esam ņēmuši vērā arī ēnu referents sacīto. Paldies vēlreiz uh, eh, referentē un ēnu referentiem. Ceru, ka šie kompromisi gūs atbalstu un attiecīgi uzlabos savienojamību Eiropā. Paldies, tad eh, kungam tagad vārds. Hvala lijepa, ja bih želio zahvaliti na dobroj suradnji. Paldies. Vēlos arī no savas puses pateikties kolēģi par ļoti labo sadarbību. Jāteic, ka šie priekšlikumi visai pieticīgi. Un īsti nav skaidrs, kāds ir mērķis, par kādām institūcijām mēs šeit runājam. Tad arī vēl ar mūsu uh, grozījumiem mēs esam paplašinājuši gan institūciju skaitu, gan aptvērumu. Es varētu var, arī šīs iniciatīvas īstenošana varētu arī problēmas atgādina, kā uh, iniciatīva bija visai pieticīga tādēļ cilvēki, kas mums visu šo piedāvā, arī apzinātos, nu, kas ir realizējums un kas nav. Lai nu kā jāraug, kāda būs šī pieticīgās iniciatīvas rezultāti, arī līdzekļi ir visai maz. Un mēs neesam gatavi līdz 120 miljoniem palielināt finansējumu. Man ir divi jautājumi pavisam konkrēti. Pēdējā mm, kompromisa grozījuma versijā tiek runāts par bezmaksas sabiedrisko transportu. Tas jau ir kaut kas problemātisks, jo gal beigās e, šis jautājums taču ir pašvaldību pārziņā. Mēs nevaram vienkārši apgalvot, ka visur gribam tagad bezmaksas sabiedrisko transportu, jo taču jārespektē subsidiaritāte. Un šie jautājumi ir pašvaldību pārziņā. Tad e, vēl Ir arī runa, tiek runāts arī par uh, līdzsvarotu piemērošanu, par sabiedrisko transportu pilsētās. Sabiedriskais transports, to vispār nevajag šajās debatēs uh, apspriest, tādēļ Aldē ir problēma ar šo iniciatīvu. Un tad uh, kompromisa grozījumā numur 5 un 6 netiek runāts par salām. Uh, Lielākajā daļā kompromisu grozījumu tiek runāts par reģioniem, kas ir iekavējušies savā attīstībā. Pirmajā versijā tika runāts par sālām, bet pēdējā teksta versijā, ko saņēmām dažas stundas atpakaļ, vairs netiek minētas salas, un mēs īsti nesaprotam, kādu iemeslu dēļ salas ir pazudušas. Ja tiek runāts par kalnainiem, lauku, lauku teritorijām, tad kādēļ netiek minētas salas? Būtu ļoti labi no jauna iekļaut salas, jo, kad uzskaitam visus šos reģionus, tad līdzsvaru dēļ vajadzētu salas. Tātad šeit paturēt paldies, Evans Kundze. Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī vēlētos no savas puses pateikties referentam. Sadarbība ir bijusi ļoti laba. Process bijis ļoti atvērts. Mēs ļoti labi zinām, cik svarīgi ir uzlabot interneta savienojamību vietējās kopienās. Es pārstāvu Velsu un liela daļa Velsā lauku teritorijās nav interneta. Ir iekavējums, ir krietni iekavējusies attīstība. Un uh, bijām ļoti piesardzīgi, ja attiecībās komisijas priekšlikumu mēs dzirdējām no referenta, ka daudz ir augās uz to, kā tādu PR uh, gājienu. Lai nu kā esam gatavi atbildēt, uh, atbalstīt kompromisu, izņemot vienu, numur 12. Tas ir kompromiss, kas piedāvā pagarināt projekta garumu, lai tas būtu ilgāks par trim gadiem, es arī iesniedzu šai sakrā grozījumu, kur ne tikai ir atsauce uz projekta garumu kā tādu, bet ir arī atsauce uz līdzekļiem, kas ir jāpiešķir. Te ir bijuši daudz debates par budžetu, par to jau tik runāts arī šodien. Es uzskatu, mana grupa uzskata, ka vajadzētu pieturēties pie komisijas priekšlikuma runājot par budžetu. Un tad ir jāsmeļ uh, no neizmantotās daudzgad finanšu schēmas naudas. Un iemesls ir tāds, ka nevajadzētu parakstīties pārāk ilgam projektam, nezinot, tad kādi konkrēti būs rezultāti. Paldies, Evans kundze, Demonte kundze. Paldies! Es arī pateicos referentē, pateicos ēnu referentiem. Arī es gribu norādīt uz to, ka ļoti svarīgi veicināt interneta savienojumību, lai iekļautu vietējās kopienas ir jāatsaucas tieši uz lauku reģioniem, attāliem reģioniem. Uh, Vēl jau vairāk tādēļ, ka internets ir jāuzskata pāri sabiedrisko pakalpojumu. Līdz ar to mēs nevaram to tikai ierobežot kādā konkrētā teritorijā, izslēdzot citus. Katram pilsonim ir tiesības uz vienādu pakalpojumu līmeni. Tad ir jāņem vērā arī tas, ka mums ir uh, uh, jāsniedz lielāks atbalsts. Uh, lauku teritorijās dzīvojas ir mazāk cilvēku, un tad nu jādara viss, lai tur būtu uh, pakalpojumi, lai būtu uzņēmēji, būtu transporta pakalpojumi. Līdz ar to, jā, uh, es arī nācu klajā ar grozījumiem, kas par to arī runā. Gribēju vēl izcelt kādu aspektu, proti, ir tiesības arī uz informāciju. Uh, Arī žurnālisti tādēļ vairāk izmanto digitalizāciju, tā arī politiku. Līdz ar to šodien iegūt informāciju. Tas nozīmē, ka ir nepieciešama bezvadu internets, efekt, ātrs internets un arī turisma aspekts, protams, kā arī internets spēlēs, spēlēs arī lomu. Uh, turismu piedāvājumā, un tad ir ļoti būtiski, lai jo, tad arī tas būtu pieejams patērētājiem, kas to arī prasa. Paldies! Telīčkas kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es varu pilnībā piekrist Alde kolēģi sacītajam. Ļaujiet man no savas puses vēl izteikt dažus papildus komentārus. Vispirms jau tas, ka, manuprāt, šī programma neaizstāja nacionālās aktivitātes, nacionālo darbu, politikas un projektus nacionālā līmenī. Es uzskatu, ka, jā, šis ir lielisks papildinājums. Tam ir zināms PR elements iekšā. Nevajadzētu to arī noraidīt, noliegt. Es saprotu, ka digitālā kultūra dažās valstīs un reģionos ir eh, labāk iesakņojusies nekā citvieta. Es uzskatu, ka tieši šim ieguldījumam ir arī jāmudina eh, bezvada interneta izplatība dalību valstīs. Nu, tādēļ es uzskatu, ka Šeit ir jābūt vienai, vienas reizes programmai, kā jau Evans kundze teica, par gārumu. Jā, es saprotu, kā um, mēs varētu arī. Jo, paredzēt ilgāku periodu par trim gadiem, bet uh, atbilstīgi esošai programmai. Un pat ja mēs trīskāršojam finanses, tas īsti nu, neveicinās šo nosegumu. Tad, nu, mēs esam transporta komiteja un runājam par sabiedrisko transportu, šie transporta centri, dzelzceļa stācijas, jā, bet nevis līdzekļi, nevis transporta līdzekļi. Tas ir par tālu, tas ir par dārgu. Jā, ir Šie ir dažādi personīgi komentāri, kas jāņem vērā nākotnē, jo es varu iedomāties, kāds atgriezīsies eh, pēc dažiem gadiem un teiks, pagarināsim programmu, un eh, tas nebūs labi, jo tas nozīmēs, ka ar šo iniciatīvu mēs neesam sasnieguši mērķi, tā nav bijusi veiksmīga un ka neesam mainījuši šo kultūru dalību valstīs. Paldies! Merci beaucoup! Paldies! Atgādinu, ka balsojums notiks rīt vai Eiropas komisija vēlētos izteikties. Lūdzu, kad ir komisijas nostāja attiecībā ar šo ziņojumu? Paldies par man doto vārdu. Mēs varam piekrist kopumā lielai daļai komentāru, ko izteica mm, parlamenta deputātī. Mēs negribam palielināt šeit budžetu. Es domāju, ka tas jau ir pietiekams šai programmai. Un, protams, darīsim visu, lai nodrošinātu geogrāfisko izcēlesmi, uz ko atsaucās kolēģi. Arī, protams, uh, sabā, um, atbilstība arī citiem, uh, citām programmām ļoti svarīga, un to mudināsim, cik varēsim. Tad precizējot, vai tas ir domāts uh, lauku teritorijām, reģioniem. Mēs gribam būt atvērti visām šīm vietējām kopienām. Ir citi instrumenti, kas varbūt specifiski tieši izstrādāt, lai sasniegtu šo mērķi. Es e, vairāk e, raugos uz šo programmu kā atvērtu pilnīgi visiem vietējiem līmeņiem. Un tas tad arī atspoguļo potenciālo aptvērumu palielināšanu. Priekšlikumā mēs jau minam šo par to, kā potenciāli to varētu izmantot, taču tieši vietējā līmenī pašvaldībām arī tad ir jāidentificē, kur ir nepieciešams šis atbalsts, kur to vislabāk var izmantot. Tāpat laikā ievarot subsidiaritāti, nevajag to vispārāk ierobežot. Uh, jo nu jau mēs te iekļaujam šo potenciālo pašvaldību iespēju izvēlēties, kā viņi šo programmu izmantos. Nu, lūk, tas attiecas lielāko daļu komentāriem, ko izteica deputāts. Nezinu, vai jums ir vēl kādi jautājumi. Citu jautājumu nav. Lielas paldies komisijai. Un līdz ar to pievēršamies pēdējiem darbkārtības punktam, kas ir internets savienojamība izaugsmēji, konkurētspējai un kohēzijai, Eiropas gigabitu sabiedrība un 5G. Referents ir eh, Zlatovska kungs. Vārds jums. Paldies, priekšsādātājs kundze. Liels paldies um, par doto vārdu. Es gribētu pateikties visiem kolēģiem par iesniegtajiem grozījumiem. Mēs esam sadarbojušies ļoti konstruktīvi ar visiem ēnu referentiem. Ir seši kompromisa grozījumi, kas iekļauj lielo vairumu jūsu komentāru. Piekrīt visiem grozījumiem par turismu, kura attīstība ir cieši sasaistīta ar jaunajām tehnoloģijām un ātrgaitas um, internetu. Esmu darījis visu iespējamo, lai iekļautu šos grozījumus uh, kompromisa priekšgrozījumos. Uh, Tāpat arī grozījumi bija par uh, proporcionālo nevienlīdzību starp reģioniem. Runāju par ātrgaitas internetu kopumā ne tikai par 5G. Protams, ir ļoti daudz darāmā, lai kliedētu nevienlīdzības, kas eh, aizvien vairāk palielinās, taču labā ziņa ir tā, ka mēs vismaz apzināmies, ka šādas atšķirības pastāv. Ja mēs esam gatavi investēt vairāk tīkla infrastruktūrā un samazināt izmaksas, tad mums ir jāizmanto dažādas metodas, jāizmanto dažāda veida līdzekļi, blendings, lai varētu izmantot pēc iespējas uh, vairāk līdzekļu un piemērot uh, projektus konkrētajai situācijai, finansējot šo infrastruktūru. Piekrītu uh, tam, ka finansējot šo infrastruktūru mums ir jāizmanto arī komerc partneri, proti jāveicina publiskā un privātā partnerība. Tas jādara arī jomās, kurās peļņas iespējas varbūt ir mazas vai pat neeksistējošas tuvākajā nākotnē. Tādēļ es aicinu jūs apstiprināt ceturto punktu, jo, manuprāt, tas atrunā tieši šo jautājumu par investīciju pielāgošanu valsts atbalsta normām. Ja mēs vēlamies piesaistīt uh, šādus investorus šajā infrastruktūrā, tad tas uh, būtu ļoti liederīgi. Es domāju, ka neviens nebūs jāpārliecina par to, kāds labums būtu gūstams no ātrgaitas uh, interneta. Tas varētu mums palīdzēt nodrošināt uh, paša gaitas eh, transporta līdzekļus, eh, kā arī dažāda veida integrētas eh, sistēmas. Šāda veida piekļuva būtu jāveicina sevišķi bezvedu interneta jomā. Tātad pateicos vēlreiz ēnu referentiem, liels paldies par veiksmīgo sadarbību un, protams, aicinu jūs balsot par šo tekstu rīt no rīta balsošanas sesijā. Liels paldies! referenta kungam. Tagad dod vārdu. Merci, madame la prezident. Baha kungam vārds. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es gribētu tautas partijas grupas vārdā pateikties Kosmāram Zlatovskim par labo darbu, ko viņš paveica, un par labo sadarbību. Tā tiešām labi funkcionēja. Un viņš um, jau savos izteikumos norādīja uz to, cik svarīgi uh, ir šie 5G internetu savienojumi transporta jomai pastāvošiem arī jaunajiem modeļiem un arī inovatīviem uzņēdarbības modeļiem. Viņš minēja arī to, cik svarīgi tas ir turismam, lai piedāvātu jaunus pakalpojumus, interesantākus, pievilcīgākus pakalpojumus patērētājiem un lai uh, turistiem uh, piedāvāt jaunas iespējas. Viņš pieminēja arī finanses, tas ir ļoti svarīgs jautājums. Manuprāt, šeit ir jābūt atklātiem, un mēs arī aicinājām komisiju izstrādāt stratēģiju, lai e, to potenciālu, kas ir pastāvošajos fondos, pilnībā izmantot, un norādījām arī, ka ir jauni modeļi jāizstrādā attiecībā uz turpmākiem gadiem. Uh, Man šķiet svarīgi pateikt arī to, ka pilnīgi noteikti, jā, bija norāde uz, eh, referents norādīja uz eh, trūkumiem pastāvošajos eh, savienojumos, tātad ir šie pārāvuma posmi, un tika norādīts arī uz lauku reģioniem un attālākajiem reģioniem. Tas bija iepriekšējā ziņojumā minēts, un tas, manuprāt, arī transporta jomai ir svarīgi. Uh, Tas man šķiet svarīgi, tāpēc, ka eh, nākotnē daudz kas būs atcer, atkarīgs no asistences sistēmām, autonomiem transporta līdzekļiem, eh, dažādos transporta veidos, ne tikai uz autoceļiem, bet arī uz dzelzceļa un ūdens satiksmē ļoti liela nozīme būs eh, autonomiem transporta līdzekļiem. Un drošības jomā ir ļoti svarīgi, lai mums būtu uh, uh, labs pārklājums, labi savienojumi, lai šeit nebūtu nekādas uh, uh baltās vietas, uh, kas var uh, apdraudēt drošību. Katrā ziņā mēs atbalstām ziņojumu un vēlreiz paldies par labo sadarbību. Merci beaucoup. Paldies, Baha kungs. Ularī kungs, lūdzu jums vārds. Tisztelt képviselőtársaim, Paldies, priekšsēdētāji, dargie kolēģi. Es gribētu pateikties Zlotovska kungam par šo atzinumu un uh, kompromisu un sadarbību vislabāk uh, raksturo tas, ka visi septiņi kompromisi grozījumi uh, Eh, tos visus mēs kā grupa atbalstām, sociāldemokrāta grupa. Es to piedāvāju kolēģiem, mēs to apspriedām un pieņēmām arī attiecīgu lēmumu. Apsveicu jūs, Lotovska kungs, ar šo lēmumu. Eh, šeit mēs turpinām diskusijas par digitalizāciju Eiropā. Runājām par uh, viedām transporta sistēmām, uh, Eh, šis ir svarīgs solis, lai tādas izveidotu, lai varētu būt iespējama eh, saziņa reālā laikā 3G un 4G eh, vairs nav pietiekami un tie pat nav pieejami visā Eiropā vēl šie tīkli. Ir ļoti liels atšķirības arī reģionu starpā dalībvalstu ietvaros. Tātad šeit ir daudz darāmā šajā jomām lai eh, transporta un turisma sektorā varētu veidoties eh, jauni uzņēmēdarbības modeļi 5G tīkla ietvaros. Mums vēl ir tātad šeit daudz jāpaveic. Ļaujiet man piebilst, ka tā kā jau tika teikts Ličkas kunga ziņojuma sakarā, mums ir jāpievēršas digitalizācijai, mums ir uh, vajadzīgs 3G, 4G, 5G visur, lai tas būtu pieejams. Paldies, tagad Alīčkas kungs jums vārds. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Mums ir digitālā pēcpusdiena, vai ne, šodien ar dažiem izņēmumiem. Bet, nu, katrā ziņā ir labi, ka mēs koncentrēt varam runāt par šiem jautājumiem. Katrā ziņā paldies Lotovska kungam. Manuprāt, šis ir labs uh, projekts un arī kompromisa grozījums ALDE var visus atbalstīt. Patiesībā ir interesanti redzēt eh, divus skaitļus - pieeja 4G. Uh, eh, Eiropas Savienībā ir 28% un ASV tie ir 75%. Milzīga atšķirība, vai ne? Un uh, mums uh, Taču jāsaprot, ka tas ir digitālas ekonomikas mugurkauls, tātad eh, labāka savienojumība ir izšķirīgi svarīga. Vēl viens punkts, eh, par ko gribētu eh, parunāt, par ko runājas Latauska kungs, uh, man ir, eh, zinām, tāda neumolīga sajūta, runājot par eh, valsts atbalsta vadlīniju pārskatīšanu. Es saprotu to loģiku, to iemeslu, kāpēc tas tiek darīts, bet eh, es esmu diezgan konservatīvs, un tāpēc man ir bāžas, ka vadlīniju atvēršana, ka uh, atvēršana vien būs iemesls tādai um, nevajadzīgai Uh, radošai attīstībai, kas var mūs novest uh, nepareizajā virzienā. Un tāpēc es uh, tiešām uzskatu, ka izmaksas, protams, ir augstas, bet arī ieguvumi būs lieli. Es domāju, pēc 20. 25. gada tie būs 150 miljārdi eiro. Un ja tas tā būs, tad tā tiešām ir tāda lieliska iespēja uh, Uh, veicināt uh, un piesaistīt privāto kapitālu. Un tā būs tā uh, lieta, kas kaut ko mainīgs un nevis tieši valsts atbalsta noteikumu pārskatīšana. Tur būtu vēl, zinām, precizējumi vajadzīgi, bet tas tā kā papildus komentārs visā citādā alde atbalstīs kompromiss grozījumus. Paldies! Paldies! Teličkas kungs, Evānsas kungs, lūdzu, jums vārds. Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, protams, referentam. Mēs eh, vienmēr cenšamies eh, tikt līdzi notikuma attīstībai eh, mūsdienās informācijas laikmetā, un šis ziņojums, manuprāt, mums ļoti palīdzēs šajā ziņā. Neatkārtošu to, ko teica citi kolēģi, jo, manuprāt, šeit ir diezgan liela vienprātība mūsu starpā. Referents eh, bija ļoti pretim nākošs eh, mums jautājumos, piemēram, par inteligentajām transporta sistēmām, un tāpēc eh, mūsu zaļo grupu atbalstīs arī tiešām visus grozījumus, kompromisu grozījumus. Paldies! Paldies! Tiedēšanas pie komisijas, Minokungs, lūdzu. Paldies! Nevēlos jūs aizkavēt. Paldies visiem deputātiem, paldies par konstruktīvo darbu, kas ir paveikts. Paziņojumā mēs arī norādām uz mūsu skatījumu nākotnē, īpaši runājot par ātrgaitas savienojumību, kas spēlēs fundamentālu lomu katrā mūsu ekonomikas nozarē un sabiedrībā kopumā. Mums ir arī strateģiski mērķi paziņojumā tas arī ir minēts, un tad mēģināsim arī sasniegt šos mērķus balstoties uz regulatīvo uh, satvaru, par kuru pašlaik runājam un diskutējam arī šeit Eiropas parlamentā, var rīcības plānu 5G par sabiedrības atbalstu, vai pareizāk sakot par valsts finansējumu tur, kur trūks privātais finansējums. Paldies par darbu! Tas viss. Paldies! Atgādinu, ka balsojums notiks rīt, pirms slēdzam um, sēdi vārds vēl mūsu referentam. La parole est à vous. Slotavska kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka mūsu nākotnes skatījums ļoti līdzīgs, bet, ja, un ja būs atšķirības, tad redzēsim to rīt balsojumā. Liels paldies! referentkungs, godētie kolēģi, nu ko, tagad mēs esam beiguši darbu, bet tiekamies rīt 9.00. Sākam 9.00 ar balsošanu. Es varu gaidīt maksimums līdz 9.07. Taču sāksim laikus, jo balsojums būs visai garš. Lūk, tādējādi esam pat ātrāk beiguši darbu un vēlu jauku vakaru. Vislabāk!